Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dāmas un kungi, godāmie kolēģi, es vēlētos jūs sveikt mūsu sanāksmē un arī lūgt, lai jūs ieņemat savas vietas. Kā jūs redzat, prezidijā eh, vēl nav eh, visas vietas aizņemtas. Šodien eh, lidostā, diemžēl, bija problēmas, bija daudz kavējumi ar ienākošiem lidojumiem bet mēs esam uh, saņēmuši ziņu, ka uh, mums, mūsu eksperti ieradīsies, tā kā uh, mēs varētu arī sākt. Šīs dienas darba grupas temats ir krīzes ietekme uz mazajiem un uzņēmumiem. Eiropai tas ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tas ir ļoti svarīgi arī mūsu darbā. Mēs zinām, ka Vidusšķira un uh, mazie un vidēji uzņēmumi ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Tieši šie uzņēmumi piedāvā visvairāk darba vietu, te tiek radītas arī jaunas darba vietas. Mazie un vidēji uzņēmumi ir arī ļoti novatoriski un radoši. Ja šie uzņēmumi nedarbojas globālā mērogā, tie tomēr dod savu ieguldījumu Eiropas ekonomikas izaugsmē. Šie mazie un vidējie uzņēmumi, kā norāda daudzas aptaujas, ir, protams, arī cietuši no krīzes. Esmu saņēmis šeit izvērtējumu no Eirošaumo, ko, kas ir um, veikusi Eirošāmaras, kas ir veikusi aptauju par uh, uzņēmumiem, kas piedalās šajā organizācijā, un šī aptauja norāda, ka uh, vidējie uzņēmumi galvenokārt sūdzās par to, ka e, kredīta saņemšanas nosacījumi ir ļoti uh, kļuvuši daudz stingrāki. Arī publiskais sektors un piedāvātie e, konkursi, kas līdz šim bija jau slikti, ir kļuvuši, šī situācija ir kļuvusi vēl smagāka. Līdz ar to šie uzņēmumi saskaras ar daudziem zaudējumiem. Uh, Eh, šie aptaujātie uzņēmumi ir norādījuši, ka 30% jeb eh, trešo daļu no savām investīcijām viņi vēlas samazināt. Līdz, bet eh, tas nozīmē, ka viņi nevar saglab, nevarēs saglabāt pašreizējo līmeni. Tas norāda, ka katrs piektais uzņēmums uh, Eh, jeb 20% no uzņēmumiem nevarēs nodrošināt tādu pašu nodarbinātību kā agrāk. Tieši tāpēc mēs esam uzaicinājuši ekspertus, kas mums varētu pastāstīt par šo tematu. Šo darbu grupu, šo sesiju esam sadalījuši divās daļās. Pirmajā daļā mēs eh, runāsim par krīzes ietekmi, kā tieši krīze ir ietekmējusi mazos un vidējos uzņēmumus. Un eh, šeit ir trīs eksperti, kas es, par kuriem es, protams, nestāstīšu detaļās, um, viņu um, CV ir redzami jums jau materiālos. Šeit tātad mums ir Antonio Saraiva, viņš ir uh, Portugāles Rūpniecības konfederācijas prezidents, viņš uh, pārstāv uh, Portugāles rūpniecību, tāpat arī Marija Novaka, viņa ir no Eiropas mikrofinansēšanas tīkla, viņa darbojas Parīzē. Vēl pie mums nav ieradies Pontus Braunerhelms. Viņš ir Zviedrijas uzņēmējdarbības fórumā mm, direktors. Otrajā darba grupas daļā mēs runāsim par priekšlikumiem. Kādi politiski lēmumi būtu jāpieņem vai kādus priekšlikumus mēs varētu iesniegt, lai mēs varētu pārvarēt uh, grūtības. Otrajā, otrā paneļa dalībniekus es eh, jums eh, stādīšu priekšā vēlāk. Vispirms šiem trīs ekspertiem mēs dosim vārdu. Mēs lūgsim viņiem runāt katram apmēram desmit minūtes. Es viņiem norādīšu, kad viņiem atvēlētais laiks tuvosies beigā, beigām. Un pēc tam, protams, būs arī izdevība uzdot jautājumus šiem ekspertiem. Vispirms došu jums vārdu. Lielas paldies, ka esat ieradušies un atbildējušies mūsu uzaicinājumu. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, minhas senhoras. Lielas paldies. Lielas paldies priekšādātāji. Labu pēcpusdienu visiem dāmas un kungi. Šis seminārs pievērsīsies diskusijām par divām lietām, kas ir ārkārtīgi svarīgas komercdarbības tagadnē un nākotnē. Nu, pirmām, tāram, cik, pirmām kārtām, cik lielā mērā krīze ir ietekmējusi MVU, un otrām kārtām, ko varam darīt lietas labā. Un kā to darīt, lai nākotne būtu gaišāka. Uh, Mani lūdzu uzstāties kā pirmo runājot par pirmo no šiem diviem tematiem, tātad runāt par to, kā krīze ietekmējas komercdarbību, tīpaši mazos un vidējos uzņēmums, jeb MVU. Gribēju runāt par galvenajām problēmām, ar ko sastopas MVU darb, savas darbības ietvaros, ņemot vērā, ka pašreizējās problēmas ir sāsinājusi finanšu un ekonomikas krīze, ar ko sastapusies pasauli un kas joprojām turpinās Nu, pirmām kārtām gribētu aprakstīt komercdarbības vidu Portugālē, un pēc tam vairāk pievērsīšos tam problēmām, ar ko sastopas tieši MVU komercdarbības īstenošanā. Un nu, tātad Portugāles komercdarbības vide izskatās apmēram šādi. Saskaņā ar datu aptāju 2007. gadā tika paredzēts, eh, tika teikts, ka bija apmēram 363 tūkstoši uzņēmumu Portugālē, kuru apgrozījums bija 312 miljārdi eiro, eksportēja 51 miljārdi eiro un 2,8 miljārdi eiro no, eh, darbinieku nodarbināti šajos eh, uzņēmumos. Šo vairumā uzņēmumu ir tieši maziem vidējie uzņēmumi. Īpaši daudz ir mikro uzņēmumu un mazo uzņēmumu. 9 no 10 uzņēmumiem Eiropā ir tieši MVU, un tie nodarbina divus no trim darbiniekiem Eiropā. Tas pats attiec arī uz Portugālu saskaņā ar komisijas datiem. Vairāk kā šie rādītāji ir gandrīz divreiz lielāki Portugālē nekā 27 dalību valstu Eiropas Savienībā kopumā. Bet, nu, protams, tas nenozīmē, ka varam pievērsties tikai MBU un pilnībā ignorēt lielos uzņēmumus. Jo tautsēmniecību, tautsēmniecībā šobrīd jāatgūstas, arī MVU ir jāatgūstas, un tāpēc ir jāuzklausa problēmas, ar ko sastopas MVU, ir jā, jāliek gaismā arī par problēmām, ar ko sastopšu uzņēmumu, jārod, jārod zināmā mērā privileģēta apstākļa, tā lai šie uzņēmumi varētu attīstīties un lai tie varētu pārvarēt krīzes radīto ietekmi. 2008. gada krīze līdz nesa pārmaiņas izaugsmas procesos, kas līdz šim tik piedzīvot MVU jomā. Un tas, protams, radīja attiecīgas sekas arī tausaimniecībā un nodarbinātībā. 2008. gadā Situācija bija īpaši bēdīga um, eksportam Portugāles tautsēmniecībā finanšu krīzes ietekme un ekonomikas krīzes ietekme jau bija sāsinājušās, un jau, to, jau pirms tām situācija bija diezgan uh, negatīva šajā ziņā. Ārējās cirniecības aģentūra par to sagatavoja datus 2008. gada maijā un konstatēja, ka tā visa rezultātā IKP pieaugums e, reālos skaitļos samazinājās. 2008. gadā 0% pieaugums, 1,9% bija 2007. gadā bijis attiecīgais skaitlis. Ārējais pieprasījums samazinājās, eksports samazinājās par 0,5% apmēros, iekšējais pieprasījums arī samazinājās par 1,1% 2008. gadā un 3,2% bija bijuši pieaugums iepriekšējā gadā. Nu, tie ir galvenie rādītāji, kas nāk no starptautiskā statistikas burē 2004. un 2008. gadam šie dati paredzēti. Un tādi paši dati attiec, tādus pašus datus izniegs ar Eiropas komisiju un ir arī prognozes par 2009. un 2010. gada datiem. Un te jūs redzat procentālos skaidrus, kā, kā varētu izskrīties šie skaidri, tad, kad dati būs attiecīgi ievākti. Tiešai prezentācijai ļoti labi redzami. Šie dati, protams, skaidri un gaiši parāda, ka esam joprojām krīzē, būtiskā krīzē, šī ekonomikas krīze turpinās. Un, e, protams, tā jūtam arī nacionālā līmenī, kur tāds tā īpaši būtiskas sekas. Tas nozīmē, ka daudz uzņēmumu tiek slēgti, to darbība tiek apturēta. samazinās attiecīgi nodokļu ieņēmumi, un nu, kas īpaši traģiski notiek arī, tam ir arī sociāls seks, nu palielinās bezdarbs nenoliedzam, samazinās ģimeņa ienākumi, samazinās patēriņš. Un lielāk, kādas tad ir lielākās uzņēmumu grūtības? Krīze ietekmē visu sabiedrību, bet īpaši smagas sakas izjūt tieši eh, riskam vairāk pakļautās sabiedrības grupas un tie uzņēmumi, kas ir mazāk, tātad MVU tie tieši tāpēc, ka viņi ir mazāki. Un tas nozīmē, ka viņi ir mazāk konkurētspējīgi kā bizness. Jo tādi faktori kā finansējums, eh, juridiskās administratīvais sloks, eh, saiknes ar eh, eksporta tirgiem un tam līdzīgi. Nu, pirmām kārtām finansējums. Es MVU īpaši jūtīgi uztver šo vispārējo samazinājumu ekonomisko līdzekļu piemībā un ekonomiskajā aktivitātē. Uh, piekļuva kredītiem ir arvien sarežģītāka, un ar tiem maksā arvien vairāk naudas līdzekļus aizņemties ir arvien dārgāk. Uh, Viņiem līdz ar to ir ierobežota finansiālā kapacitāte, un viņi rezultātā nevar saņemt šos kredītus, un tāpēc darbība bieži vien nāks pārtraukt. Īpaši darbības uzņa, uzsākšanas periodā uzņēmiem nereti nav pietiekami līdzekļi, lai finansētu savu darbību uh, ārpus pašreizējās naudas plūsmas. Viņiem ir vajadzīgi papildus līdzekļi, turklāt viņi nespēja saņemt arī bankas aizdevumus šādos gadījumos. MBO līdz ar to sastopas ar tādiem, tādām pašām grūtībām arī savas vidējās attīstības posmā, tajā brīdī, kad vēl strateģiski izvērst savu darbību, lai stiprinātu konkurētspēju. Un visbeidzot, uh, ar uzņēmums, ja tas vēlas pārveidot savu darbību uz citu virzienu, arī sastopas ar līdzīgām problēmām. Daļa no piekļuvas kredītojiem, bet problēmas ir saistītas ar to, ka eh, pirmkārt to ceļā tiek likt šķērsļi, kredīti ir dārgi, un turklāt eh, tiek pieprasīts arī garantijas. Banks pieprasa garantijas, ko šie uzņēmumi nespēj sniegt. Jo uzņēmumiem tas ir uzliek lielu slogu, un reizēm tiem pat ir neiespējami šādas garantijas nodrošināt kapitāla nodrošinājums eh, šād, šādā veidā nepalīdz uzņēmumiem, nu, minētu iemeslu dēļ. Tas nozīmē, ka šie valdību pasākumi, kas it kā paredz kapitāla garantiju, tomēr nes, nerada vajadzīgos rezultātus. Uh, kredīta apdrošināšana, tas ir vēl viens būtisks solis komercdarbība, arī, tu, arī šo apdrošināšanu grūti dabūt, neskatoties uz to, ka šādas apdrošināšanas nav, viņi tomēr turpina darboties, jo viņi nevēlas zaudēt klientus valsts, pār, valsts iestāžu parādu nomaksa, jo bieži vien valsts iestādes parādā šiem maziem uzņēmumiem, un bieži vien šie parādi ir pārāk ilgi, tie pārāk kavējas, un MBU nonāk ļoti riskantā dēlē, kā tā situācijā īpaši Portugālē, un 2008. Eh, gadā, piemēram, vidējais maksājuma laiks no centrālās valsts iestādes uz MVU bija apmēram 97 dienas minimāli, un 1380 dienas maksimālajā gadījumā, ļaunākajā gadījumā. Nu, tas, iedom, parasti vidēji tam vajadzētu būt 160 dienas. Nu, kā jūs redzat, šīs dienas, šis dienas skaits ir milzīgs. Un tas attiecas uz valsts kompānijām, kas ne, tātad neatmaksā parādus. Nemaz nerunāsim par slimnīcām, kuru maksājumi bija 90 dienas un 700 dienas, tātad minimālais maksimālais rādītājs. Maksājumu aizkavējumu rezultātā uzņēmumiem ļoti grūti turpināt darbību un saņemt kredīt līdzekļus, kas situāciju padara vēl ļaunāk, ir tas, ka uzņēmumiem bieži vien jāsmaksā PMB par saviem īstenotajiem darījumiem ar valsti, un šis PVN jāsamaksā pirms valsts iestādes tām samaksā attiecīgos parādus. Juridiskais un administratīvais sloks Arī šīs abas jomas ir tādas, kas traucē MBU darbībai un padara un apgrūtina tā, tām iespēju stiprināt konkurētspēju. Nu, piemēram, uh, Uh, izmaksas, kas nepieciešams, lai izveidot uzņēmumu, lai pārveidot uzņēmumu, tās ir ļoti augstas un procedūra ārkārtīgi birokrātiska, gan finansiāli, gan arī laika ziņā un resursu ziņā, kas ne, cilvēku resursu ziņā, kas jāizmanto, lai rīkotos. Ir virkne jaunu sarežģītu tiesību aktu, ko MVN spēja izprast, viņi līdz ar to nespēja organizēt savu darbu, plānot savas izmaksas piemēram, prasības par jaunām lietojumu programmatūrām, lai atbilstu likumi, likumiem un tam līdzīgi. Tiesu darbība savukārt arī ir ļoti lēna. Tas rada papildus grūtības. Rezultātā pap pieprasīt padā, parādu piedzīšanu caur tiesu ir ļoti ilgs un sarežģīts process. Tas savukārt samazina investīciju plūsmas. Uh, un ātrumu. Nav, piemēram, ir, nav piemēram, pietiekam tiesību aktu miermīlīgai strīdu risināšanai arbitrāžai. Vajadzētu nodrošināt daudz ātrāk šādu veidu procedūru šķīrēties, kas ļautu atrisināt finansiālu raksturu domstarpības. Uh, Bieži vien ir vidas aizsardzības tiesība akti, kas atkal prasa pārmaiņas, bet savukārt nav pieejama pārāk, nav pieejama pietiekama informācija par to, kā to darīt tirgū, tā tad ir milzīgi daudz šķēršļi arī starp dažādām dalību valstīm, tā lai šie uzņēmumi nevarētu tik vienkārši pārdot, tirgoties ar precēm. Tas attiec gan uz preču, gan uz pakalpojumu tirgu. MVU izveidošana dalību valstī ir sarežģīta Jo nebūtu nav tāda vienkārša uzņēmuma forma, kur būtu kaut kāda minimālās prasības, kas būtu jāizveido, lai varētu, lai varētu radīt šādu mazo vai vidēju uzņēmumu. Nu, kā piemēra varu. Jā, priekšsēdētājs, es pavisam to jau noslēgšu. Bieži vien MVO arī eh, pret tiem tiek vērsta diskriminācija valsts pasūtījumu jomā, jo viņi ir pārāk maziņi, piesakoties šajos konkursos. Uh, Eh, standartus bieži vien definē, neņemot vērā MVU viedokļus un iespējas. Pastāv arī problēmas ar piekļuvi finansēm un administratīvai informācijai dažādas valstis rāda šķēršļus Portugālē, piemēram, gan tarifu, gan ne, beztarifu barjeras, kvantitatīvi, nekvantitatīvi ierobežojumi un tam līdz sociālais dempings un pat vīdes aizsardzības dempings. Tiek piedzīvots no citām valstīm. Situācija vēl vairāk sāsina fakts, ka šīs valstis bieži vien uh, ir e, jaunas augošas tautsēmniecības, tātad tās ir mazatī, mazāk attīstītas valstis, bet tās piemēro prakses, e, kas, kas e, rada dempingu, kas ļautām būt konkurētspējīgam. Un saņem, viņa saņem, piemēram, tarifu preferences un dažādi cita veida priekšrocības. Uh, konflikta atrisināšana problēma arī starptautiskā līmenī ir ārkārtīgi nepilnvērtīga, un tas ma maziem vidiem uzņēmumiem rada īpaši daudz problēmas. Un vēl pēdējais punkts priekšētāji, un es patiešām tūlīt jau beigšu savu uzstāšanos, ir darba tirgus problēmas. E, tas tiek organizēts arī tādā veidā, kas nebūtu nedod priekšrocības MVU darba līgumi, nav sistematizēti, līdz ar to MVU ļoti grūti racionalizēt, sistematizēt savus līdzekļus. Uh, un eh, izmaksas rada arī globalizācija, kopējā krīze, protams, arī sociālās aizsardzības pasākumi. Tas neļauj, tas visi šie, visi šie aspekti nebūtu neaizstāv biznesmeni un cilvēku, biznesmeņus. Un cilvēki līdz ar to nevēlas uzsākt komerci darbību. Viņi baidās no tās stigmas, ko, no tās zīmes, ļaunā zīmes, ko varētu uzlikt viņiem šādi, piemēram, uzņēmumu bankrots. Tas varētu sabojāt viņu reputāciju. Visi šie jautājumi ir jāsaskaņo arī ar darba tirgu, ir jā, jāsamazina krīzes ietekme arī uz darba tirgu un jāpanāk augstāks proaktivitātes līmenis, tā lai tautsēmniecība varētu atgūties tieši tā, kā mēs to ceram. Eh, Paldies par šo iesākumu prezentāciju. Un nākamā uzstāsies Marija Novāka Ja atļausiet runāšu franciski, prezentācija ir angliski, tā kā būs viegli sekot. Es runāšu galvenokārt par Francijas uh, gadījumu un par mikro uzņēmumiem Francijā jo tieši Francijā ir jau visu senāk darbojošās sistēma mikrokreditēšanai. Tā tika izveidot pirms 20 gadiem, un šajā laikā caur to ir piešķirt sniegti pāri par 80 tūkstošiem aizdevumu bezdarbniekiem, cilvēkiem, kas strādā par minimālo algu, un zaudējumi šajā kreditēšanas sistēmā ir tikai 2%. Un eh, praktiski eh, lielākā daļa uzņēmumu, 65%, joprojām turpina darboties, un tas ir vidējais rādītājs visai Francijai un e, bankas sniedz noteiktu atbalstu, lai varētu atbalstīt šos te mikrokredītus. Un attiecīgas papildus pakalpojums nodrošina arī valsts un Eiropas institūcijas. Tagad es vēlētos ilustrēt šo te uh, sektoru Francijā. 93 3% no visiem uzņēmumiem Francijā ir mazie uzņēmumi. 50% no visiem Francijas uzņēmumiem ir tādi, kuros vispār nav darbinieku. Je montre simplement que euh, en Europe la situation est très similaire. Euh, je n'ai pas tout Šeit es uh, mēģinu parādīt euh, to, kāda ir situācija Eiropā. Īsnībā uh, Eh, tā ir diezgan līdzīga. Un uzņēmu, uzņēmumu vai uzņēmē darbības struktūra ehm, šeit ir parādīta. Kas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ir eh, iezīmēt šīs divas ehm, attīstības tendences sarkanā, kura, kā redzat, ir lejupējoša, eh, tas ir cilvēku skaits, kas ir nodarbināti rūpniecībā, un zaļā līkne rāda to cilvēku skaitu, kas strādā pakalpojumu sfērā. Un šī tendence ir ārkārtīgi izteikta, un pakalpojumu sfērā dominē tieši mazie uzņēmumi jo šeit nav nepieciešams milz rūpnīcas, aprīkojums, telpas un tā tālāk. Līdzīga tendence ir vērojama arī jauno tehnoloģiju jomā. Eh, piemēram, runājot par tehnoloģijām, kas ir saistīta ar eh, dažādiem vidas uzlabojumiem. Mm, protams, nedrīkst aizmirst arī demogrāfisko situāciju, iedzīvotāju novecošanos. Uh, Un līdz ar to ir jāveido tāda aktīvāka sociālās aizsardzības eh, politika un jāatbalsta nelieli ražotāji, nelieli uzņēmumi. Un mikrokredīti būtībā ir eh, mūsu tautsēmniecībā tāda postindustriālā laikmeta eh, finansēšanas instruments. Kādā veidā krīze ietekmē šo situāciju? Francijā 2009. gadā mēs zaudējām piec, pār par 500 tūkstošiem darba vietu. Mm, taču tai šai pašā laikā tika izveidoti apmēram 600 tūkstoši jaunu uzņēmumu, tā kā vairums jauno darba vietu radīja tieši šo e, jauno uzņēmumu veidošanu, un es domāju, ka tas pats par sevi ir vērā ņemams fakts faktiski varētu runāt par tādu zināmu uzņēmē darbības aktivitātes revolūciju. Ja to salīdzina, piemēram, ar iepriekšējo gadu, tad eh, jaundibināto uzņēmumu eh, skaita pieaugums ir sasniedzis 72%. Savukārt eh, mikro uzņēmumu skaits ir pieaudzis par 142%. Krīze šeit ir bijis viens no iemesliem lielam uzņēmumu skaitu liela jauna uzņēmuma skaita veidošanai. Tātad, ja cilvēks ir pazaudējis darbu, viņš cenšas izveidot darba vietu sev pats. E, no otras puses, mēs esam izveidojuši jaunu statusu, e, personas statusu pašnodarbināts uzņēmējs, un tagad šajā kategorijā ir 300 e, tūkstoši cilvēku. Un apmēram 26 tūkstoši no šiem pašnodarbinātājiem, pašnodarbinātājiem piedara pie visievainojamākajām sabiedrības krat, katego, iedzīvotāju kategorijām. Un jāsaka, šiem cilvēkiem ir klājas visgrūtāk, viņu uzņēmumi ir cietuši visvairāk, bet jāsaka, ka 80% no šiem te mikro uzņēmējiem joprojām ir noskaņoti optimistiski, kas īstenībā ir diezgan neparasti uzņēmē darbības pasaulē. Mm, Francijā krīze ir parādījis noteikts tendences, kas iespējams ir vērojams arī citās dalība valstīs. Eh, tas ir parādījušas, eh, ka krīze eh, liek koncentrēties tādai radošai kustībai. Un Eiropas e, centieni e, palīdzēt šai mikrokreditēšanas sistēmai būtībā arī pasaka mums priekšā, kas būtu jādara, lai atbalstītu šo tendenci. Nu, un šai iniciatīvai bija tādas e, četras, tādi četri pamatvirzieni. Vispirms institucionālā ietvaru veidošana dalību valstī, varbūt tas ir pats svarīgākais, un šeit elastība ir ārkārtīgi svarīga. Elastība procentu likmēs. Tātad aizdevuma procentu likmes nedrīkstētu būt pārmērīgas un nedrīkstētu traucēt attīstīt šo jauno uh, mikro mm, biznesu. Uh, Un mums nācās ba mainīt banku likumdošanu Francijā, lai mēs varētu padarīt to iespējumu. Nākamais solis ir tikšanās ar uh, finanšu institūcijām dalību valstī, lai uzlabotu likumdošanu šajā jomā. Tālāk Likumdošana par eh, uzņēmē darbību un konkrēti par pašnodarbinātajiem arī šeit ir nepieciešama uzlabojumi. Un viens no svarīgākajiem uzlabojumiem, kas būtu vajadzīgs, ir nepieciešamība uzlabot, stiprināt saikni eh, starp sociālā nodrošinājuma sistēmu un sava eh, uzņēmuma vai savas darba vietas radīšanu nākošais eh, solis vai nākošais pasākums, kas būtu veicams, mums vajadzētu attīstīt eh, apmācības eh, vadlīniju, tātad ap, palīdzēt ar apmācību organizēšanu tiem, kam tas būtu nepieciešams. Un a, tieši pie šīs sistēmas mēs pašlaik strādājam. Ir izveidota a, sistēma a, Jasmīns, kas darbojas Francijā, Un, Eiro, un eh, tās strādā tieši uz eh, Eiropas mikrofinansēšanas, eh, mikrokreditēšanas sistēmas veidošanu gan Francijā, gan arī piesaistot Eiropas līdzekļus. Jāsaka, ka likumdošanas konteksts lielā mērā uh, pagaidām traucē šo mikrokreditēšanas sistēmas attīstīšanu, un Eiropas investīcija banka pagājušajā gadā piešķīra 20 miljonus eiro no Eiropas uh, Savienības līdzekļiem piešķir 40 miljoni, un šķiet, ka šogad tiks piešķirt vēl papildus līdzekļi mikrofinansēšanas instrumenta veidošanai un nostiprināšanai dalību valstīs tuvāko četru gadu laikā. Mikro uh, uzņēmumu darbības attīstīšana, mikrokreditēšanas sistēmas attīstīšana ir neatņēmama uh, jaunās tautsaimniecības attīstības fāzes daļa Un mums, protams, ir jācenš šeit saglābt visu, ko mēs vien varam, taču nedrīkstam um, ignorēt faktu, ka uh, visas šīs lietas nebūtu nenotiek tik ātri, visam ir nepieciešams noteikts laiks. Mums ir jāatrod kāda, protams, izēja no krīzes, un tā nav tikai viena. Un Francijā pagāja 20 gadi mm, lai mēs izveidotu šo likumdošanas kontekstu, šo sistēmu. Un jāsaka, ka visa eh, šī lieta bija tāda pilnīgi brīvprātīga, bet pateicoties komisijas un parlamenta izpratnē, daudz lietas eh, tagad virzīsies ātrāk nekā līdz šim. Un tas varētu, protams, uh, palīdzēt eh, pašreizējā laika grūtībās. Un izrādās, ka pats grūtākais nav saņemt finansējumu. Mūsu bankas piedalās šajā finansēšanā, tā kā tieši līdzekļu iegūšana nav tā lielākā problēma. Taču jāsaka, ka mums to projām ir vēl jāgroza banku likumdošana, jo saskaņā ar pašreizējo likumdošanu īsti mikrofinansēšana nav likumīga. Un nepieciešams būtu arī iegūt noteiktas subsīdijas, lai varētu sekt uh, uzņēmē darbības uh, sākuma izmaksas. Ir, protams, iespējams uh, iegūt šo finansējumu mazo uzņēmumu vajadzībām. Arī struktūra fondus var šiem nolūkiem izmantot. Taču šie instrumenti neļauj, teiksim, nemaksāt procentu likmes par aizdevumiem vai tā samazināt un tā tālāk. Paldies! Mēs tā tad dodamies uz Zviedriju, uz Eiropas ziemeļiem. Dod jums vārdu, Braunerhjāma kungs. Cerams, ka jūs nerunāsiet ilgāk par desmit minūtēm. Lielas paldies, man ir liels prieks, ka esmu ieradies šeit. Es eh, vispirms eh, savas runas sākumā eh, pastāstīšu tādu fonu informāciju, pēc tam es runāšu par iespējamo politiku un beigās tas arī nonākšu pie secinājumiem. Par ko mēs šeit, kur mēs tagad skatāmies, ko mēs varētu sagādīt? Protams, ka mēs gaidām dziļāku integra, integrācija sadarbības starp vecajām un jaunajām um, valstīm. Tas nozīmē, ka konkurence kļūs vēl striktāka. Taču tāpat ir runa arī par konkurenci, tad, kad uh, konkurē ziemeļvalstis un dienvidvalstis, kad konkurē uh, rūpnieciskākas valstis un netik rūpnieciskas valstis. Mēs varam secināt, ka uh, ražošana, kas ir vairāk balstīta uz zināšanām, protams, labāk attīstīsies rūpnieciskajās zemēs. Tas notiks 20-30 gadu periodā. Starptautiskais monetārais fonds jau ir norādījis, ka um, darba tirgus saskaras ar konkurenci. Un uh, šī konkurence uh, dubultosies uh, laikā no 2005. līdz 2030. gadam. Zināšanas būs ļoti svarīgs, svarīga sastāvdaļa, lai veicinātu izaugsmi. Taču šeit nav runa tikai par zināšanu akumulēšanu un tādas vidas radīšanu, kur zināšanas varētu uh, augt. Šeit ir runa arī par uh, zināšanu izmantošanu ekonomikā un par tādām zināšanām, kas ir būtiskas ekonomikai. Tieši tāpēc maziem vidēji uzņēmumi uh, šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu. E, pēdējo desmitgadu laikā ir e, bijuši vairāki pētījumi, kas norāda, ka pat tiešām e, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir svarīga loma. So, SMEs are important, not least. Mazie un vidēji uzņēmumi patiešām ir svarīgi. Ne tikai novatoriskuma ziņā. Bieži vien šie uzņēmumi ievieš daudz radikālākus jauninājumus kā lielie uzņēmumi. Uh, Tāpat ir svarīgi nodarbinātības jomā. Tagad es jums parādīšu vairākus slaidus, kur eh, tas būs labi ilustrēts. Šie slaidi ir no globalizācijas padomes gala ziņojuma Zviedrijā. Šeit jūs redzat grafiku, kur ir tīrzniecība, kas ir sadalīta dažādās sfērās, tur, kur ir intensīvas zināšanas, intensīvs darbs un intensīvs kapitāls. Jūs redzat, ka eh, darba uh, sadaļa šeit sarūk. Un mēs varam mm, saņemt arī daudz citus pierādījumus šai prognāzai. Lai veicinātu nodarbinātību, resursi, kas atbrīvojas šajā sektorā, pēc tam ir jāizmanto zināšanu sektorā. Šīs uzdevums nav vienkāršs, taču mm, maz, ir, ir sagaidāms, ka tieši mazie uzņēmumi šeit spēlēs ļoti svarīgu lomu. Ja mēs paskatāmies uz otru grafiku, uh, tad te var redzēt, ka augšējā zilā līkne norāda uz atgriešanos pie uh, vairāk izglītotiem cilvēkiem. Šī uh, sarkanā līkne norāda uz iepriekšējiem gadiem, kā ir sarukušas algas um, mazāk izglītotiem cilvēkiem. Tad mēs redzam, ka uh, šī atšķirība arvien palielinās. Abas šīs izmaiņas rada ļoti liels izaicinājums politikas veidotājiem. Nākamo slaidu lūdzu. Ja mēs paskatāmies, kā nodarbinātība ir radusies, kur tā rodas, tad eh, šajā pirmajā grafikā pa kreisi jūs redzat, ka 30 lielākās firmas Zviedrijā nodarbina cilvēkus gan Zviedrijā, gan arī ārzemēs. Kā jūs redzat šajā uh, tumšākajā, uh, tumšāk iekrāsotajā daļā, var redzēt, ka nodarbinātā skaits Zviedrijā ir pieaudzis. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi. Šiem, šiem cilvēkiem ir būtiski nodrošināt savu konkurētspēju. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka nodarbinātība ir pieaugusi mazākos uzņēmumos, tā skaitā arī ražošanas nozarē. labajā pusē jūs redzat eh, skaitļus, kas norāda, kāds ir nodarbināto skaits dažādās pakāpojumu nozarēs. Un šeit mēs redzam šīs dažādās atšķirības, kā atšķirās nodarbināto skaits dažādu lielumu uzņēmumos. Ir pilnīgi skaidrs, ka ir tendence virzīties pakāpojumu nozare, nozares virzienā ko tad domā paši mazie un vidēji uzņēmumi un kā tos ir ietekmējusi krīze. Šajā pirmajā grafikā jūs redzat, ko viņi domā par uzņēmējdarbības iespējām, par to, vai e, šie uzņēmumi ir tikai e, valsts uzņēmums vai tā ir e, tāda, tāds nacionālais uzņēmums, kas turpina attīstīties. Mēs varam redzēt, ka situācija ir kļūsi daudz sarežģītāka, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu. Jums vajadzētu šeit paskatīties uz uh, gaiši zilo stabiņu. Tie ir runa par ekonomiku, kas baltīsta uz novatoriskumu, un te, protams, ir runa tieši par Eiropas Savienības dalību valstīm. Nākamajā slaidā jūs redzat uh, informāciju, kas ir balstīta uz dažādiem informācijas avotiem, taču visi šie avoti norāda uz līdzīgiem rezultātiem. Tad, tad uh, iespējas ir sarukušas, un tad cerības par šādām iespējām arī sarūk. Tas attiecas arī uz esošajiem uzņēmumiem. Šīs zemās cerības uzsver tieši augstāk izglītotie cilvēki. Tāpat arī ir palielinājušās bažas par izgāšanos, un tiek runāts par to, ka uzņēmējdarbība ir balstīta uz vajadzībām. Šī situācija ir smaga visā Eiropas Savienībā. 85% norāda, ka pašlaik nav labākais laiks uzsākt kādu uzņēmējdarbību. 65% norāda, ka uzņēmējdarbības apjoms ir samazinājies. Eh, Kredītkrīze, protams, ir skārusi mazos un vidējos uzņēmumus vissmagāk. Daudz no šiem uzņēmumiem ir arī samazinājuši savus savas investīcijas pētniecībā un attīstībā. Tas, protams, ir ļoti pesimistiski, jo galu galā tieši pētniecība varētu veicināt šo uzņēmumu konkurētspēju nākotnē. Ko tad mēs varētu darīt? Šķiet, ka pats būtiskākais ir tas, ka trūkst pieprasījuma. Un eh, es domāju, ka makropolitika ir paveikusi to, kas tai bija jādara. Uh, Taču ir arī dažādas politikas mikro līmenī. Es vēlētos jums šeit parādīt vairākus slaidus par regulēšanu un par nodokļ, nodokļiem. Pirmajā slaidā jūs redzat attiecības starp darbu un cerībām no mazo un vidēju uzņēmumu puses, ja ir runa par viņu iespējamo izaugsmu. Jūs redzat, ka šī attiecība ir negatīva. Šeit nav runa par cēlonsakarību, bet tomēr šīs attiecības ir negatīvas. Uh, Nākamais slaids. Nodokļi ir eh, ļoti būtiska politikas daļa. Uzņēmiedarbības nodokļi šeit ir atkarīgi no institucionālās konkurences. Ir vajadzīgi cilvēki, kas varētu vadīt lielos uzņēmumus. Lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu vēl ar vienu ir ļoti liels nodokļu sloks. Informāciju jūs, šādi, šo informāciju jūs redzēsiet arī turpmākajos slaidos. Ko tad mēs varētu darīt? Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai politika aptvērtu plašu jomu spektru. Nevar runāt tikai par darba tirgu. Lai nodrošinātu līdzsvarotību, mums ir jārunā par visu makroekonomiku. Manuprāt, uh, četras jomas ir vissvarīgākās - tātad zināšanas, darba tirgus, novatoriskums un atjaunošanās kapacitāte ekonomikā, kā arī nodokļi. Nedaudz vēl pastāstīšu par katru no šīm politikas jomām. Valsts pētniecība un attīstība ir nedaudz pieaugusi, taču es domāju, ka šim pieaugumam ir jābūt lielākam. Uh, Mums vajadzētu piesaistīt un paturēt eh, lielās firmas Eiropas Savienībā, kas ir eh, ļoti daudz investējušas pētniecībā un attīstībā. Mums ir vajadzīgi uzņēmumi, kas būtu balstīti uz zināšanām. Šeit mums ir jādomā par nodokļu stimuliem, par eh, pētniecības un attīstības voucheriem. Mums ir jādomā par pētniecības institūtu attīstību. Ja runājot par intelektuālā īpašumā tiesībām, šeit ir panākts diezgan liels progress. Mums ir jāpiesaista talanti, un tas nozīmē, ka nodokļiem un um, dažādiem stimuliem ir jābūt uh, pietiekami pievilcīgiem salīdzinām ar citām valstīm. Uh, darba tirgus uh, rada tādus nosacījumus, kas būtu svarīgi struktūrālām izmaiņām. Mums ir jābūt elastīgiem, ir jānodrošina spēcīgas mācību iestādes tā lai varētu apmācīt tos cilvēkus, kas ir zaudējuši darbu. Iespējams, ka ir vajadzīgas arī daž, dažādas, eh, dažādas stimuli. Mums vajadzētu varbūt eh, maksāt eh, šīm institūcijām, ja cilvēki pēc mācībām tiešām ir dabūjuši jaunu darba vietu. Tāpat arī ir jādomā par uh, iespēju cilvēkiem investēt viņu izglītībā. Nākamais slaids, man diemžēl vairs nav daudz laika. Uh, Te vajadzēja teikt, ka mm, tie runa par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmēju darbību. Tika pieminēts, ka kapitāls ir ļoti svarīgs, un es varu to tikai un vienīgi uzsvērt. Bankrota politika un mm, risinājumi bankrota gadījumos arī ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka šeit mm, vēl daudz ko var paveikt pašreizējā institūciju struktūrā. Vajadzētu stiprināt konkurenci. Valsts sektors vēl ar vienu ir aptvēris ļoti lielu pakāpojumu sektora daļu. Protams, pastāv diezgan liels atbalsts maziem uzņēmumiem. Vismaz manā valstī Ļoti maz uzņēmuma ir vērsti uz uh, internacionalizāciju, uz uh, brendu veidošanu un tā tālāk. Es domāju, ka visi šie jautājumi kļūs arvien būtiskāki. Ir jāparedz atbalsts šādām darbībām. Arī klasteru veidošana kļūst arvien svarīgāka. Pieminēja nodokļus, pieminēja, ka ir jābūt līdzsvaram starp risku un peļņu. Uh, uzņēmumi, kas darbojas tikai un vienīgi ar zaudējumiem, arī ir kāda interes, interesanta tendence, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Ir jādomā par dažādu veidu politikas veidošanu. Paldies! Liels paldies! Tagad mēs varētu pievērsties jautājumiem. Redzēju, ka ir tikai viens pieteicies uzdot jautājumu. Nē, ir divi cilvēki. Kā parasti Sāksim ar tautspartijas grupu, pēc tam sociāldemokrāti, tad alde, zaļie, e, konservatīvie, goe un pārējie. Tad pirmā tautspartijas grupa - Bastas kungs. Un pēc tam pēl. Obrigada, Sr. Presidente. Quero... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām esmu pateicīgi visiem runātājiem, kas runā, runāja šai pirmajā sadaļā Gribu pateikties par to skaidrību, ar kādu viņi izteica savus priekšlikumus. Un tagad jautājums. Jautājums manam tautietim. Tātad jautājums jums, Raivs kungs, ir šāds. Portugālē mēs zinām, ka MVU ir sastapušies vēl ar vienu papildus problēmu krīzes kontekstā. Respektīvi, pastāv problēmas ar nacionālo administrācijas sistēmu, jo Portugāles valdība ir izvēlējusies investēt būtiskos uh, valsts pasākumos un uzņēmumos un nevis MVU. Uh, Tāpat laikā valsts, kā jūs teicāt, kavējās ar savu maksājumu nokārtošanu, to maksājumu, ko viņi parādā MVO, un tas rada liels problēmas maziem vidējiem uzņēmumiem. Jo gal galā šāda debitora parāda nomaks ir būtiska struktūra komercdarbības turpināšanai. Un arī, lai juridiskā sistēma ir tāda smagnēja mašinērija, ko maziem vidējiem uzņēmumiem grūti izmantot, lai piedzītu parādus tiesas, kā, tiesas kārtībā. Visu šo faktoru kontekstā, tātad zinām, grūtības ar piekļuvu kredītiem, birokrātiskās juridiskās grūtības un tam līdzīgi, vai atsevišķie faktori ir vēl pasliktinājusi krīze papildus tām grūtībām, kas pastāvēja iepriekš, un kādas politikas, jūsuprāt, ir atbildīgas par šādu faktoru pasliktināšanos? Un gribēju uzdot jautājumu arī pārējiem runātājiem no citām valstīm, tātad no Zviedrijas un Francijas. Uh, vai krīze ir pasliktinājusi MBU darbību. Tātad vai šie faktori, kas parasti pasliktina MBU darbības spēju, vai tie arī šoreiz ir vēl vairāk sasnāšais krīzes rezultātā? Paldies! Sarāvis kungs atbild, kas attiecas uz politiku un eh, valdības izvēli finansēt, piemēram, valsts pasākums, valsts uzņēmums, nu, mēs baidāmies, ka šādā veidā resursu no, aizvi, eh, no, nodošana tālāk eh, valsts uzņēmumiem, aizpludināšana šiem valsts uzņēmumiem var radīt resursu trūkumu, un to, to jau jūtam visi tiek nodrošināti šiem lieliem projektiem, ātrvilcieniem un lidostām un tam līdzīgi, kā rezultātā, kas ir no tā cieši, protams, MVU. Jo viņi gal galā paliek tikai pie tām drupačām, kas atkrīt no lielā galda. Par to arī baidāmies. Visi šie valsts projekti e, tomēr būtu jāizseno tā, lai tie nodarbinātu arī Portugāles MVU un uzņēmums. Jo, ja šāda valsts projekta tiks īstenot tikai tik, citādākā veidā, tad tādā gadījumā nodarbinātība atkūpsies ļoti lēni. Un jūs jau atcerieties tos skaitļus, ko es jums rādīju. Ļoti liela daļa uzņēmumu Portugālē ir tieši MVU, Un mums jāpārliecinās, ka liela daļa līdzakļu, kas paredzētu projektiem, iet cauri MVU, tā lai MVU varētu radīt darba vietas un tās saglabāt. Jūsu otrs jautājums, jā, arī ir vēl viens problemātisks jautājums. Pirms pāris nedēļām, eh, kad ierados birojā, es pie, strādāju pie tā, cik lēns ir šis tiesvedības process. Mums tiešām ir vajadzīgs straujāks, ātrāks tiesas lēmumu pieņemšanas eh, veids, tīpaši, kas attiec uz šādu debitoru parādu piedziņu Situācija MVU tiešām ir briesmīga. Visi cenšas maksāt pēc iespējas mazāk, pat tūkstošu dienu kavēšanās notiek ar debitoru parādu atmaksu. Un tas savukārt nozīmē, ka uzņēmumiem vienkārši nav veselīgas naudas plūsmas. Nu, tad, protams, šis jautājums par PVN, par PVN ter, nomaksas termiņu. Viņiem tas rezultātā apgrūtina viņu spēju nomaksāt PVN. Un viss tā rezultātā situācija ar naudas plus vēl vairāk sāsinās. Un tiesu lēmumi jātiek pieņemti tik lēnām, ka tie faktiski arī neko nespēja atrasināt. Šobrīd uzņēmumiem ir jāmē, jāveic nodokļu maksājumi par maksājumiem, kur, par kuriem naudiņu faktiski vēl nav saņēmuši. Tātad viņi nav šo peļņu saņēmuši, bet nodokļi ir jau jāmaksā. Viņiem jāmaksā arī uzņēmuma ieņēmuma nodoklis jau iepriekš. Nu, tas, man liekas, ir vēl viens uh, netaisnības piemērs. Uh, Es domāju, ka visi šie, tad viņi var doties uz parādu, tad vi, eh, uz tiesu, tad šie parādi tiek visi apvienot, jā, bet tas jau ir pavēlu. Mums visu laiku ir citādi jāmaina šī sistēma, visi šie pagaidu daļējie pasākumi, kas grīz tomēr pilnībā neatrisina. Tālāk Novakas kundze. Jā. Nu, kas attiecas uz MVU situāciju citur, respektīvi Francijā, jā, arī šeit pastāv problēmas ar pieprasījumu. Un, piemēram, nu, autobūs nozara, piemēram, viena no tām, kur MVU ir cietuši visvairāk, jo valdība lielākoties pievērsusi atbalstu tieši lieliem uzņēmumiem. Bankām tika piešķirta aizdevumi, tātad uh, līdzekļi, bankām bija jāpie, jāpalielina kredīta resursi, kas pieejami MVU, bet tomēr tas nebija iespējams. Un nu, MVU nevarēja saņemt aizdevumus, lai uzturētu savu naudas plūsmu. Situācija ir ļoti sarežģīta, tieši tāpat kā daudz kur citur, es domāju. Sorry, uh, I think that uh, Zviedru kolēģis. Nu, vairāk jautājumu, ko jūs pieminējāt, attiecas pilnīgi noteikti arī uz manu valsts, tāpat kā uz daudzām citām. Bieži vien pārāk liels birokrātiskais sloks un arī juridiskā sistēma tiesvedības procesa ir pārāk lēna un neefektīva, kas attiec uz novēlotu rēķinu apmaksu. Nu, šī problēma nav saistīta tikai viena ar valsts, valsts iestādēm, bet arī ar daudziem citiem privātu uzņēmumiem, kas izmanto šo vēlo maksājumu ļaunprātīgi zināmā mērā. Nu, un, protams, arī noteikumi, kas attiec uz valsts iepirkumu, bieži vien tiek um, iz, ir izstrādāti tā, ka ir grūti maziem vidiem uzņēmumiem tos piemērot, tātad iesaistīties šāda veida pasūtījumos nepieciešams, protams, pārliecināties, ka pastāv tāda tiesvedības procedūra, kas darbojas, juridiskā sistēma, kas darbojas, es domāju, viens no stūrakmeņiem, lai gūtu veiksmi. Un tas pats attiecas, es domāju, arī jā uz valsts iepirkam, iepirkumu. Tas e, kaut kāda pasākuma šai ziņā var darboties gan tikai īslaicīgi un kādā konkrētā sektorā, tā nevar būt ilgtermiņa stratēģija. Paldies. Äh, Paldies, tālāk turpinam. Vēl divi jautājumi uzdevēji, tā tad, jā, lūdzu, nevajag varbūt izteikt tik daudz komentārus, bet varbūt uzdot tieši jautājumu. Citādi mēs esam ļoti nedisciplinēti, esam jau pārkāpuši laiku. Turgais, Presidente, eu gostaria de agradecer. Paldies, priekšādātājs saka Fejā kungs. Jā, paldies visiem runātājiem, ko dzirdējām jau šo pēcpusdienu. Man īpaši liels prieks bija dzirdēt pēdējo runātājiem to, ko viņš teica par nodokļiem un par pētniecību un izstrādi un to, cik nepieciešamība elastība darba tirgu. Es gribēju pateikties viņam par šiem vārdiem. Tie bija pareizi vārdi. Un tagad atgriežoties pie pirmā runātāja un pie šiem vienkāršiem uzņēmumu tipiem. Nu, jautājums visiem trim. Uh, Jūs visi runājāt par kreditēšanas līdzekļiem un to, cik šie līdzekļi svarīgi maziem vidējiem uzņēmumiem. Nu, šobrīd daudzi jau sāk runāt par stratēģijām, nu, dažādos kontekstos, dažādās valstīs. Un tāpat laikā MVU joprojām sastopas ar grūtībām uh, kredīt līdzekļu saņemšanā un investīciju saņemšanā. Kāda loma, jūsuprāt, būtu spēlējama valstī un valsts iestādēm uh, šai saistībā? Respektīvi, vai vajadzētu atbalstu finanšu sistēmai vairāk piešķirt tā, ka tiek nodrošināts atbalsts arī MVU? Jā, kam bija šis jautājums, kam uzdots šis jautājums? Šķiet runātājs tos dev visiem trījiem runātājiem. Lās paldies priekšsādētājiem. Man būtu divi jautājumi. Eiropas eh, komisija ir sagatavojusi mazo uzņēmumu aktu. Mums ir, diemžēl, maz kompetences. Eh, lielākā daļa ir jāuzņemas tieši dalību, dalību valstīm. Eh, kādus potenciālus šeit jūs sāredzat šiem uh, šīs mazās uzņē, mazo uzņēmumu aktam. Ja mēs galu galā visu svarīgāko atstājam tieši dalībvalstu kompetencē, mums ir jādomā par, mūs, par pamatu principu, ka mums ir jāvirz uz priekšu mazie uzņēmumi. Kādas ir, kāda ir gal, galvenie šķēršļi, lai mēs varētu virzīties uz priekšu? Tāpat arī, ko jūs domājat par šo mēķi 2020. gads? ko mums vajadzētu pieprasīt no dalību valstīm, tā lai mēs varētu stāties pretī šādiem izaicinājumiem. Kam jūs uzdodat šo jautājumu? Es šo jautājumu uzdodu abiem pirmajiem runātājiem. Oui, je, je suis pas sûre de, de... Jā, nesmu gluži pārliecināta, vai varēšu atbildēt uz šo jautājumu. To, ko gribēju gan teikt attiecībā uz pirmo man uzdoto jautājumu, ir šas. Nu, prasām, mēs ar šo prasām valstī darīt kaut ko ļoti sarežģītu. No vienas puses viņiem it kā jāveicina kredītu līdzekļu piešķiršana, no otras puses viņiem ir jāizvairās arī no kaut kāda veida konkrētas kropļošanas. Nu, protams, eh, kredīt, tas ir ļoti, sar, tas ir ļoti sarežģīti, jo situācija, tautsēmniecības situācija ir ļoti sarežģīta, komplicēta, un eh, pieprasījums savukārt ir ļoti vājš. Un tāpēc objektīvi skatoties, es domāju, ka tomēr nav tik vienkārši tā rīkoties un jāskatās arī no klienta puses. Un šis pieprasījuma trūkums ir jāņem vērā, ir tam daudz vairāk uzmanības jā, jā, jāpievērš. Nedrīkstam pārāk daudz piešķirt vienkārši līdzekļu tiem, kas vēlas attīstīties un rīkoties, ja tāpat laikā nav pieprasījuma. Par mazo uzņēmumu biznesa aktos, eh, tiesību aktos nezinu, var, vai var sniegt jums pilnvērtīgi atbilst. Es domāju, ka viss, kas tiek darīts virzienā uz to, lai uzlabotu mazo uzņēmumu situāciju, ir, ir ļoti labi. Jūs jau redzējāt prezentāciju laikā, ļoti labi tika pasniegts trīs valstu piemēri. Un pretēji tam, ko varētu domāt, mēs neesam tik daudz viena liela tautsēmniecība, lielākā daļa uzņēmumu Eiropā, ko jūs redzējat, ir mazie un vidējie uzņēmumi. Tātad ik viens tiesība akts, kas varētu kaut kādā veidā dot priekšrocības e, šādu mazu uzņēmumu dibināšanai un tālākai attīstībai, pilnīgi noteikti ir vērtīgi. Un tas palīdzēs arī attīstīt tālāk tautsēmniecību, veicināt izaugsmu un nodarbinātību. Paldies! Domāju, ka viena no pamatproblēmām ir tāda, ka mums ir pārāk daudz aizņēmumu finansējuma Eiropā. Un tas bija jautājums, ko uzdevāt jūs, kundze. Es domāju, ka vairāk ir vajadzīgs tieši kapitāls. Un vajadzīgi vairāk privātie investori, kas varētu tad papildus eh, dot finansējumu, papildus tam, tam tiem aizņēmumiem, kas tiek saņemti no bankām, tad, protams, varētu savu eh, daļu veikt arī valdības un, teiksim, ar savām garantijām un tam līdzīgi. Tieši šādā brīdī tā var iejaukties, un es domāju, ka to jau daudz valdības ir arī darījušas. Tās var atvieglot kreditēšanas noteikumus īpaši, tad, ja tiek runāts par aizdevumiem eksporta vajadzībām un tam līdzīgi. Un tomēr pamatā tirgus darbības trūkums ir tāds, ko, ko nevar īsti eh, mainīt un kopumā laba doma nebūtu subsidēt eh, tagad kaut kādas jomas mm, milzīgā mērā kreditēšanas iespējas piedāvāt eh, maziem vidiem uzņēmumiem bez jebkādām, bez jebkādiem nosacījumiem. Nē, bet es domāju, ka jāskatās uz to, lai priv, citi privāti uzņēmumi var tagad nodarbotos ar investīcijām. Paldies! Serēvas kungs, par kreditēšanas līdzekļiem. Kredīta līdzekļiem tātad. Domāju, ka arī šogad pilnīgi noteikti vajadzētu turpināt nodrošināt atbalstu kredīt līdzekļiem. Portugāles valdība šos pasākums ir pagarinājusi arī uz šo 2010. gadu. Mēs CIP uzskatām, ka ir jābūt piesardzīgiem ar vienkārši naudas sviešanu problēmas virzienā, jo bieži vien problēma var risināt arī citādi. Ir tādi uzņēmumi, kas, protams, neizdzīvos, jo tie nav gan konkurētspējīgi. Ja visus uzņēmumus atbalstīs vienā mērā, tad tādā gadījumā konkurence tiks izkropļota. Jo mēs taču vēlamies, lai tirgus turpina darboties uz tirgus pamatiem, lai tas nospēlē savu lomu. Katrs uzņēmums ir atšķirīgs, katrs sektors ir atšķirīgs, un atbalstam ir jābūt eh, skaidri vērstam un ļoti uzmanīgi uzraudzītam. Tas jādod tai tām jomām, kurām tiešām ir iespēja tālāk eh, pārstruktūrēties, mainīt kaut ko, var, kas var izmantot vairāk tehnoloģijas, radīt vairāk pievienotās vērtības. Mēs nevaram tiešām vienkārši šādā veidā naudas līdzekļus eh, neskatoties atdot kaut kāda veida uzņēmumiem un tad nekontrolēt to izmantošanu. Tā tas nav iespējams. Katrs sektors ir ļoti uzmanīgi jāpārskata, ļoti uzmanīgi jāuzrauga. Kas attiec uz otru jautājumu, ko uzdeva Kāras kungs visa palīdzība, ko var sniegt šāda vai tiesība aktas, viss ir atzinīgi. Paldies, līdz ar to slēdz uzstāšanās sarakstu. Vēl vienu jautājumu uzdans Pervanš Beredze un pēc tam eh, vēl pāris runātāji. Tostarp Keja Svinbērna no ECR, bet vispirms konservatīvie. Vispirms Pervanšā Berensā vārds. Paldies, priekšsādātāji! Gribu atgriezties vēl pie tā jautājuma par, par biznesa aktu. Domāju, nu, Karaskunga jautājums ir ļoti būtisks, aktuāls šeit parlamentā. Un gribu uzdot šo jautājumu visiem trim runātājiem. Cik lielā mērā jūsuprāt Mums ir nepieciešams šo instrumentu pacelt Eiropas līmenī, tātad e, MVU piekļuva līdzekļiem, e, piemēram, piekļuva iepirkuma procedūrām. Savā jautājumā gribu pievērsties šādai problēmai. Kad runājam par MVU, Nu, tā tikai gribēju precizēt, tad mēs nerunājam par mikro, pavisam maziņajiem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem. Tas nebūtu pareizi. Jo mums vajadzētu šeit, bet tāpat laikā mikro uzņēmumi ir vēl viena atsevišķa eh, būtiska kategorija šai visā uzņēmumu kopumā. Tad cik lielā mērā eh, sociālās sekas bijušas sektorā, kādā mērā uzņēmumi, mazie uzņēmumi ir spējuši reaģēt uz šīm eh, grūtībām, salīdzinot ar lieliem uzņēmumiem, tieši sociālās krīzes kontekstā, vai maziem vidēju uzņēmumi ir spējuši paturēt darbā savus darbiniekus, uh, jo pastāv risks, ka darbinieki, kas tiek apmācīti vienā konkrētā uzņēmumā, pēc tam dodas no uzņēmuma atkal prom un samazinās lūk tirgus apjoms, tad pēc tam ir ļoti grūti pieņemt darbā kvalificētus cilvēkus. Tātad vai MVU ir spējuši uztvert šo šoku, ko radījusi krīze? Tas bija pirmais jautājums. Pirmo jautājumu uzdev visiem trījiem un otro Jā, jā. Nu, katrā ziņā droši vien ar visiem trījiem. Ferātī kungs. Kā Ferātī kungs? Mans jautājums ir Sarēras kungam un uh, kolēģim no Zviedrijas. Um, es atvainojos, ja nepareizi izrunāju viņu uzvārdus. Tātad jautājums. Esmu no valsts, kur vēsturiski mazie uzņēmumi ir bijuši daļa no šīs elastīgās sistēmas, kopējās rūpniecības un ražošanas sistēmas. Bija, protams, tāda, zinām, negatīva uh, tieksme, tieksme lielie uzņēmumi, teiksim, samazinājās, to vieto veidojos mazāki uzņēmumi. Uh, Un tie, jāsaka, darbojās ļoti nopietni. Un es domāju, ka šeit arī ir tā pirmā atšķirība starp maziem uzņēmumiem, kas nodarbojas ražošanas nozarē, un tad tiem uzņēmumiem, kuriem ir augstāka pie, pie, pievienotā vērtība. Tātad tā ir atšķirīga tā situācija, un viņiem ir atšķirīgas iespējas piekļūt kredītlīdzekļiem. Bet, ja neņem vērā šīs attiecības ar valsti, tad es gribētu tomēr vēl vaicāt, kāds ir jūsu viedoklis, cik liederīgi ir veidot saiknes starp šiem mazajiem uzņēmiem savā starpā, starp vienā reģi reģionā strādājošiem uzņēmiem, piemēram, tā, lai viņi varētu kopīgiem spēkiem pildīt dažādas administratīvās procedūras, ietekmēt varbūt kaut kādas politikas, varbūt ir liederīgi mudināt šos maziņos, mazos uzņēmumus darboties tīklos, un tad viņi sasniegt kaut kādu kritisko masu un varētu virzīt uz priekšu tālāk attīstību. Tas attiec, protams, arī apmaiņu zināšanām un pētniecības darbu. Novaks kundze, jums došu vārdu atbildēji. Tātad vispirms pervanšs kundzei, varbūt jūs varat atbildēt Beres kundzei. Nu, pirmais jautājums. Nevaru, varu tikai teikt jā, jā, jo krīzes apstākļos eh, pilnīgi izteikti nepieciešams veidot tādus tīklus, kas ļauj stiprināt mazo uzņēmumu darbību. Es domāju, tas iespējams eh, gan maksājuma līmenī, gan arī attiecībā uz um, uz šo kopējo valsts iepirkuma tīklu. Mēs gal galā cenšamies izveidot tādas sistēmas, kas ļautu līdzekļus ieguldīt pētniecībā un izstrādē, kas ļautu uzņēmumiem eh, padarīt savu darbu modernāku, īstenot attiecīgu apmācību darbiniekiem un tā tālāk. Un Domāju, tāpēc ir tiešām pienācis īstais brīdis, pats īstākais brīdis, kad nodrošināt visu šo apmaiņu ar pieredzi, kas jau krājusies no 19. gadsimta. Kas attiec uz otru jautājumu? Jautājumu, ko uzdeva Bereses kundze par mazie, mazo uzņēmumu aktu. Nu, es domāju, ka tas, protams, ir svarīgs. Nu, pilnīgi skaidrs, ka tas ir svarīgs, tāpēc, ka tas ir, vē, ir veidots ar mērķu palīdzēt maziem vidiem uzņēmumiem piekļūt, piemēram, valsts iepirkuma schēmām un tam līdzīgi. Un MBU vienmēr ir bijusi zināmā, zināma loma arī šī sociālā šoka amortizēšanai. Jo viņi nav tik plašā mērā cietuši no šīs krīzes, viņi varbūt nedaudz mazāk cietuši, nu, ja skatāmies uz, piemēram, šo pā, uzņēmumu pārvietošanas tendenci, tātad viņi nepārvietos savus uzņēmumus uz citurien, bet, nu, protams, arī viņiem ir nācies atlaist darbiniekus. Man gan šeit nav statistikas datu, tāpēc nevar jums atdot, atbildēt tādā precīzā veidā, bet var jums pateikt tikai to, ka šis kopējais konteksts, šis kopējā vide starp mikro un MVU eh, veido tiešām tādu kopēju vienotu ainu, un tā ir tā kā tāda piramīda Un to tikai šīs pirmīs pašā augšā ir šie pāris būt milzīgie uzņēmumi, kas eh, varbūt, nu tā, konkrētos skaidros ir it kā vairāk cietuši no krīzes. Sarēvs kungs. Izteikšos ātri. Jūsu jautājums, Kaferātī kungs, neatiec tikai un vienīgi uz Itāliju. MBU Portugālē. Nu, jāsaka, nav pieņēmuši darbā tos, ko lieli darbinieks, ko lieli uzņēmumi savukārt ir atlaiduši. Tādā veidā, lai tādā veidā kapitalizētu cilvēku resursus. Un drīzāk otrādi viņi arī, diemžēl, nāks viņiem maziem MBU nāks atlaist uh, darbiniekus. Tātad viņi ir daļa no šīs nodarbinātības krīzes. Kaferatī kungs vaicāja par partnerību, par saiknēm starp uzņēmumiem. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā izdzīvot šajos apstākļos. Mēs jau Portugālē esam centušies šādu iniciatīvu veicināt. Mēs esam veidojuši tādas kā uzņēmumu ķēdes, lokus. Nu, mēs varam palīdzēt tādā veidā, ka varam izmantot sistēmas, kas šiem maziem uzņēmumiem ļauj vienam otru papildināt, viņu pieredzi var nodot tālāk. tā lai veidojas tāds kopējs lielāks piedāvājums, piemēram, kaut kādu līgumu pildīšanā. Nu, piemēram, tā, lai viens uzņēmums, kas ražo krānus, tad sadarbotos ar kādu, kas savukārt piedāvājas, nezinu, dušas paklājiņus. Un tad tādā gadījumā vienotībā ir spēks, un tad viņi kopīgiem spēkiem attiecīgi var piedāvāt kaut ko vairāk. Es domāju, tad būtu daudz labāk šiem uzņēmumiem, būtu vienkāršāk eh, skatīties krīzē sējā. Brauner Helma kungs. Jā, es arī domāju, ka mazo biznesa akts ir ļoti svarīgs. Un darba tirgus, darba tirgus krīze šeit ir tas kritiskākais instruments, izšķirīgākais instruments. Un nu, atšķirības, protams, starp valstīm šeit ir ļoti lielas, un mums vajadzētu mācīties no paraugu prakses, no tām valstīm, kam veicies vislabāk. Uh, kas attiec uz sadarbību, es teiktu, jā, bez šaubām tā ir nozīmīga maziem uzņēmumiem, mikro uzņēmumiem. Būtu jāsadarbojas. Viņam jāsaņem pārliecība, ka viņu balss tiks uzklausīta, un tas ir viens no veidiem, kā radīt tādu kopēju kultūru un reģionālus standartus. Zviedrijā tieši tā situācija ir tieši tāda pati, un pastāv milzīgas atšķirības starp reģioniem nenoliedzam komerc darbībās, maziem uzņēmumiem un arī vēlmi, aktivitāti jaunu uzņēmumu dibināšanā. Nu, bet krīze bieži vien ir ļoti labs periods, kad var sākt veikt pārmaiņas. Eh, Paldies! Vēl seši jautājumi uzdevumi, tagad pa trim un trim kopā. Es negribu otrajam panelam atņemt lauku, tāpēc viens jautājums, nevarāk kā viens jautājums par katram jautājumu uzdevējiem. I'll try, but I will okay. fail. <laughs> Diez vai man tas izdosies. Jo man ir tāds, tāds vispārīgs jautājums. Nu, ne visiem patīk globalizācija un globalizētais tirgus. Francijas prezidentūra nāca klajā diezgan skarbu izteikumu pavisam nesen Davosā. Un es gribēju vaicāt, globalizācija un globālais tirgus, tas, protams, ietekmē Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus. Un tika teikts, lūk, vajadzīgs elastīgs darba tirgus. Un tur tika teikts, pieņemiet darbā un atlaidiet. Tas ir Amerikas modelis, tas nav Eiropas modelis. Mēs šāda veida, nu tas gandrīz rupišvārds, mēs to nevaram izmantot eh, savā stratēģijā. Tātad tas būs jautājums Braunerhelma kungam. Kei Svinbern vēlējās arī uzdot jautājumu. Nē, nē, nē, mums nebūs laika tā tik daudz visādam niansēm šeit. Paldies, priekšādātāji. Velsā 90% no nodarbinātības ir tieši MVU, bet viens šķiet, šķiet tipiski, ka MVU mazliet labāk tiek galā ar krīzi, labāk nekā vien no lielajiem globālajiem uzņēmumiem, kas lielā mērā atlaiž uh, Uh, cilvēkus, bet maziem uzņēmumiem ir vajadzīgs šīs iekārtas un kredītlīdzekļi, un ir grūti uzsākt jaunus uzņēmumus. Tieši tā kā Francijas pārstāv teica, reizēm ir gandrīz neiespējami uzsākt, atrast sākumu kapitālu, jo bankas to nevēlas piešķirt. No otras puses, tas savukārt ir banku pārstāv, kas klauvē pie manām durvīm un saka, lūk, viņiem ir, saka, viņiem ir pateicis, ka ir jābūt striktiem. Tātad, kā lai es saskaņo šīs abas interesu grupas? Man interesētu jūsu komentāri par to, kādu veidu finansējumu instrumentus mums vajadzētu izmantot kā veicinājumu veicinošos MVU, varbūt, ka dalību valstīm Eiropas, vajadzētu izmantot Eiropas Savienības īpašos fondus, piemēram, kapitā, kopējā kapitāla fondu, struktūra fondus, varbūt, ka varētu izmantot arī kaut kādu veidu parādzīmju un e, kapitāla dibināšanas apmaiņas schēmas. Jā, Novaks kundzei došu vārdu šo, atbildēt šo jautājumu, un pēdējais jautājumu uzdevums Kariņa kungs. Lūdzu, tur jūs esat. Thank you very much. I'll try to be brief. All politicians say that. Paldies, es centīšos izteikties īsi, visu politiku tā solu. Mans jautājums ir vērts Raivo kungam. Latvijā mums ir līdzīga problēma tā, ko jūs minējāt, un lielākā problēma ir tieši tas, ka pārtrūkst naudas plūsmu. Eh, klients nav samaksājis vai nespēja samaksāt, savukārt nodokļu iestādes spiež eh, uzņēmums nomaksāt PVN un citus nodokļus eh, par jūsu vēl nēsošiem, nēsošu peļņu, un faktiski tas ir tāds aburtais loks. Uh, Un varbūt, ka ir kāda, mēs varētu veidot kādu Eiropas iniciatīvu. Tas līdzētu vairāk nekā kaut kas, kas eh, attiec tikai uz vienu atsevišķu valsti. Jā, paldies. Globalizācija faktiski ir ieturējusi tādu pauzi, es gribētu teikt. Taču tā atkal uzņems tempus, kas apgalvo mani kolēģi, un tas notiks diez visai drīz. Vai tas apdraud MVU? Uh, Es gribētu teikt, ka nē, gluži otrādi. Tas rada daudz jaunas iespējas. Mm, vai viss šīs iespējas kļūs par veiksmīgām biznesa idejām? Nu, īstenībā tas ir atkarīgs no tā, kā mēs izveidosim mūsu politiku. Piemēram, tajās politikas jomās, ko es minēju, ir svarīgi, lai MVU turpinātu strādāt, jo uh, Pretējā gadījumā mums palielināsies bezdarbnieku skaits. Navāks kundze, kas attiec uz to, kāds finansējums būtu jāveicina. Nu, protams, ka jānodrošina finansējums visu veidu uzņēmumiem un jānodrošina visu veidu finanšu pakalpojumi. Uh, bet es gribētu piekrīst, piekrist Braudenhelm kungam par to, ka krīzes laikā finanšu pakalpojumi galvenie, kas ir nepieciešami, ir eh, tiešām eh, kapitāls, eh, un faktiski tieši pieeja kapitālam būtu jātīsta gan Eiropas investīcija, gan Eiropas centrālajai bankai, padarot kapitālu pieejamu. Jā, atbaldot uz jautājumu, vai šīs parādības ir līdzīgas. Nu, es domāju, ka galvenais ir tas, ka nevar uz, no uzņēmuma prasīt to, ko uzņēmums vēl nemaz nav dabūjis. Un ja jūs jūs pieļaujat to, ka uzņēmumiem tik ļauts eh, lēnām atdot savus parādus, arī valsts uzņēmumiem ir atļauts kavēties ar eh, savu parādu sekšanu, tad nevar eh, prasīt uzņēmumiem saulēcīgi maksāt PVN un citas nodokļus. Kādēļ? banka šeit varētu rīkoties savādāk, eh, jo galu galā naudas plūsma ir viena un vajadzētu paskatīties tad no kura konta, kas būtu noņemams un kam pārskaitāms. Ko var darīt šajā situācijā? Eh, faktiski sistēma ir jāpadara likvidāka var tātad vienoties ar bankām, vienoties par tādiem darījumiem, ka bankas nomaksās it kā šo te PVN un, un tādā veidā ļaut um, nepārtrūkt um, naudas plūsmai. Jā, es saprotu to, ko sacīja uh, Šmeita kungs par Hire and Fire. Tā, protams, ir amerikāņu sistēma, bet no otras puses mums ir vajadzīga tautsemniecība, kas eh, veicina restruktūrizāciju, un tas nodrošina naudas aizplūšanu uz jomām, kur ir augstāka produktivitāte un kur varbūt, ar ko varbūt arī saistīt nākotnes izaugsme. Uh, Tālāk dažādi stimuli individiem pārkvalifikācija un tam līdzīgi pasākumi arī var uzlabot situāciju. Tagad divi kolēģi no sociālistu grupas. Alvares kungs, kundze. Jā, es gribētu pateikties visiem par uh, prezentācijām. Uh, Un es domāju, ka visus uztrauc eh, šīs te grūtības, eh, ar ko sastopas MVU, runājot par kredītu pieejamību. Un man ir jautājums Novāks kundzei, kas uz, attiec uz Eiropas investīciju banku. Kā jums šķiet, vai tās atbildība būtu, atbildības sfēra būtu maināma, vai varbūt maināms veids, kā tā EIB eh, e darbojas? vairāk pievēršoties MVO atbalstam. Arī man ir jautājums. Somijā, ja kāda firma, kādai firmai ir kāda lieliska ideja, tā finansējums saņems. Visas dalībvalsts gal galā ir skaļi deklarējuši, ka tās vēlas atbalstīt inovācijas. Taču problēma ir sekojoša Eh, maziem eh, uzņēmiem nav mm, tātad šīs te nepieciešamās eh, sasaistes. Un piesaistas finansējumam. Mazie uzņēmumi joprojām sastopas ar šīm grūtībām piekļūt finansējumam. Un jautājums ir, ko tad mums vajadzētu darīt? Mums ir šī te jaunā skaistā stratēģija 2020, bet ko mēs varam praktiski darīt? Kam jūs adresējat savu jautājumu? Nu, tam, kurš uz to var atbildēt vislabāk. Novāks kundze, jums pirmai vārds. Jā, paldies. Es eh, īstenībā nespēju novērtēt aizdošanas politiku, kreditēšanas politiku, kādu izvērš EIB, taču, manuprāt, krīzes laikā ir svarīgi sniegt atbal, atbilstošus kvalitatīvus eh, finansēšanas pakalpojumus, eh, kas ir vērsti pret maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka mums šeit vēl ir daudz darāmā. Uh, Paldies! Braunis varat atbildēt uz somu kolēģis jautājumu. Man liekas, tas ir svarīgs punkts. Mēs redzam, ka Zviedrijā, kā apmēram viena trešā daļa no maziem uzņēmumiem, samazina izdevumus eh, pētniecībai un izstrādēji, bet būtībā tieši tas spētu radīt viņu nākotnes konkurēt, nodrošināt konkurētspēju nākotnē. Mazās firmas, kas koncentrējas tieši uz pētniecību un izstrādi, turpina uh, iet šo ceļu un iespējams, ka tieši šie uzņēmumi ir tie, no kā nāk šīs spožās idejas kā politiski risināt šos jautājumus. Nu, kā mēs varam tā atdalīt labas idejas no sliktām? Dažādi investori, dažādas idejas vērtē dažādi. Un iespējams ir vajadzīgi daudzveidīgi investori, ne tikai valsts vien, lai atbalstītu šādas firmas. Un varbūt, ka pie tā arī mums vajadzētu nonākt. Herzlichen Dank, ich darf im Namen von uns allen den drei. Paldies! Liels paldies! Paldies eh, visiem uzrunātājiem un arī jautājumiem. Liels paldies, ka eksperti pie mums ieradās un arī izteicās un atbildēja ļoti atklāti uz mūsu jautājumiem. Tagad pievērsīsimies otrajai darba grupas daļai un vēlreiz tāpēc vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās pirmajā diskusijā. So, liebe Kollegen, wir machen. Kolēģi, turpināsim darbu. Pievērsīsimies otrajam panelim. Mēs runāsim par politisko lēmumu attīstību, lai mēs varētu atrisināt šīs problēmas, par kurām mēs runājām pirmajā diskusiju daļā. Es ar prieku jums eh, stādu priekšā trīs ekspertus, kā es teicu, CV jau ir eh, redzami dokumentos, un mēs šeit nekavēsim laiku aprakstot katru no šiem ekspertiem. Man ir liels prieks, ka mums arī otrajā panelī ir kāda sieviete. Gribētu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi. Man bieži vien tiek pārmests, ka uh, ekspertu pulkā nav kādas sievietes. Tieši tāpēc es gribētu vēlreiz norādīt, ka tas noteikti ir liels pluspunkts. Renklādē Pēgalere ir. Uh, darbojies Lēvenas universitātē. Tāpat eh, pie mums ir ieradies arī Gerhards Humers, viņš ir atbildīgs par eh, ekonomikas un nodokļu politiku, un tāpat arī pie mums ir Jorgos Jonidis. Viņš uh, ir viesmācības spēks Kembridžas universitātē, politikas un starptautisko studiju um, fakultātē. Liels paldies, ka varējāt pie mums ierasties. Un uh, vispirms došu vārdu Fēglers kundzei, lai viņa mums uh, sniegt savu prezentāciju. Liels paldies, ka mani uzaicinājāt. Es eh, vēlējos runāt par, četrā, par četriem tematiem. Pirmkārtām es runāšu par mazo un vidēju uzņēmumu nozīmi pēc krīzes izaugsmas potenciālā. Mēs saprotam, ka mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti būtiski, jo tās ir jaunas un novatoriskas firmas. Es vēlētu norā, vēlētos norādīt arī, kāda ir krīzes ietekme uz mazo un vidēju uzņēmumu izaugsmi. Tāpat arī es gribētu izvērtēt MBU potenciālu. Uh, veicinot pēckrīzes izaugsmī Eiropas Savienībā. Un tad, protams, pēdējais jautājums, kas ir arī svarīgākais, vai valdībai vajadzētu iejaukties Eiropas Savienībā uh, šajos procesos un kā to vajadzētu darīt. Nākamo slaidu lūdzu. Ja mēs uh, domām par to, kāpēc MVU ir tik būtiski pēckrīzes izaugsmē, ja mēs uh, Eh, sadalām šo kopējo izaugsmi, tad eh, te mēs redzam dažādas sastāvdaļas. Tātad eh, tā ir izaugsme, ko nodrošina jaunie uzņēmumi, kas ir tikko ienākuši tirgū, tāpat arī visproduktīvāko firmu izaugsme, kā arī tas, ka tiek likvidēti mazāk efektīvi uzņēmumi. Šis apmaiņas process ir ļoti būtisks kopējai izaugsmai. Un ja mēs mēģinām skaidrot dažādas izaugsmas metodas, tad ir jāatgādina, ka šis apmaiņas process ir ļoti būtisks izaugsmas veicināšanā. MVU šeit eh, spēlē galveno lomu šajā apmaiņas procesā, jo tie nodrošina tieši visvairāk šo jauno uzņēmumu, kas ienāk tirgu, izaugošo izņēmumu un arī aizējošo izņēmumu daļu. Eh, mazie un vidēji uzņēmumi bieži vien eksperimentē, tie eksperimentē ar dažādām novatoriskām pieejām, un tieši tāpēc tie ir ļoti būtiski kopējā izaugsmē. Uh, šādas jaunas novatoriskas, eh, jauna novatoriska uzņēmuma ir ļoti būtiski. Ja runa par eh, šīm, eh, šīm izējas barjerām, tad ir jāatcerās, ka apmaiņai ir ļoti būtiska šī izējas barjera. This is the direct contribution that SMEs can play through this churning here, but if you also consider indirect effects, these SMEs E, šajos izējas procesos mazajiem vidēji uzņēmumi var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, jo e, šādā veidā šie mazie un vidējie uzņēmumi stimulē arī lielākus uzņēmumus. Ja runa par šo ienākšanu tirgu un aiziešanu no tirgus, tad e, maz MVU dod stimulu arī citiem uzņēmumiem. Tas nozīmē, ka MVU dod gan tiešu, gan netiešu ieguldījumu, kas ir ļoti būtiski. Tas noslēgumā gribētu teikt, ka MVU ir ļoti būtiski spēlēt šo lomu un tas ir īpaši būtiski pēckrīzes procesā. Kas tad varētu traucēt MVU darboties eh, pie izaugsmas veicināšanas? Te ir runa par piekļuvu finansējumam. MVU tas ir ļoti būtiski. It īpaši ir jādomā par šķēršļiem, kas tiek uzlikti jauniem uh, radikāliem uh, uzņēmumiem. Ir svarīgi, lai Eh, šie jaunie novatoriski uzņēmumi saņemtu stimulus uh, izaugsmas veicināšanai. Ja mēs domājam par pašreizējo krīzi un tās iete ietekmi, tad uh, tas ir ļoti kaitīgi MBU izaugsmai. Uzņēmē darbība, kas ir saistīta ar novatoriskumu, ir vadošais indikators biznesa ciklā. Šī uzņēmējdarbība ļauj uzsākt eh, pozitīvu izaugsmas ciklu. It īpaši, ja runājam par novatoriskiem uzņēmumiem. Šiem uzņēmumiem bieži vien ir augsts riska profils, līdz ar to viņiem ir grūti iegūt finansējumu. To, protams, slikti ietekmē arī pašreizējā krīze. Ir jāuzsver arī tas, ka bankrota risks ir ļoti augsts. Šie jaunie radikālie notoriskie uzņēmumi tiek saistīti ar augstu risku un augstu bankrota risku. Tieši tāpēc viņiem ir grūti iegūt uh, ārējo finansējumu. Šis, šī kombinācija augstais bankrota risks un. Uh, vajadzība iegūt finansējumu rada lielas problēmas jaunajiem novatoriskajiem uzņēmumiem. Nākamais, ko es vēlējos teikt, eh, cik tad tālu Eiropas Savienība ir. Eh, Eiropas Savienība saskarās ar problēmām, runājot par to, ka mazie un vidējie uzņēmumi eh, nodrošina galveno izaugsmi. Eiropas Savienībā nerada problēmas tas, ka mums būtu par maz MVU. Uh, Es domāju, ka mums ir pietiekami daudz MVU. Šeit nav runa tikai par skaitu, ir runa par uh, izaugsmi, ko MVU nodrošina Eiropas Savienībā. Uh, pierādījumi jau rāda, diemžēl man nav pietiekami daudz laika, lai izanalizētu visu detalizēti, taču Eiropas Savienībā mēs redzam, ka ir uh, daudz mazāk šo apmaiņas procesu, it īpaši ir runa par eksperimentālajiem uzņēmumiem un novatoriskumu. Tas galvenokārt eh, ir saistīts ar augstajām tehnoloģijām, ar IT uzņēmumiem. Mums patiešām pietrūkst šo jauno novatorisko, ārkārtīgi novatorisko uzņēmumu. Nākamais slaids. Eiropas Savienībā tātad mums ir pierādījumi par to, ka mums trūkst eh, apmaiņas procesa, tas nav pietiekami apjomīgs. Mums eh, trūkst eh, tādu ļoti novatorisku uzņēmumu. Dati un ekonomiskā analīze norāda, kādi tad ir galvenie iemesli, kāpēc mums trūkst šādu uzņēmumu. Šādas izaugsmes trūkst, tāpēc, ka ir mazāk konkurētspējas. spējas ja salīdzinā ar ASV, arī konkurence ir daudz mazāka. Tāpat arī uh, neefektīvajām firmām ir daudz zemākas uh, likvidēšanas barjeras. Tas ir īpaši saistīts ar uh, šiem augsta riska profiliem. Tāpat arī ir jādomā par darba tirgu un darba tirgus noteikumiem. Ja mēs domājam par zemāku novatoriskumu MVU, tas galvenokārt ir saistāms ar vāju uh, novatorisku sistēmu MVU spēlē daudz zemāku lomu šajās novatoriskajās sistēmās. Šie jaunie uzņēmumi un MVU nespēja ieņemt savu vietu sistēmā. Tāpat, protams, ir arī finanšu tirgus barjeras. Mums ir daudz fragmentētākie riska kapitāla tirgi. Tāpat arī uh, intelektuālā īpašuma tiesību režīms uh, izmaksā ļoti daudz, it īpaši runa par MVU. Uh, Arī um, ierobežojumi kredītiem ir radījuši daudz problēmu. Es domāju, ka es jums spēju pierādīt, cik svarīgi MVU ir izaugsmē, tīpaši, ja runa par jauniem novatoriskiem uzņēmumiem. Es tāpat arī norādīju, ka Eiropas Savienība jau ir saskārusies ar līdzīgām problēmām un uh, ir pieļaujami, ka šīs problēmas ir pat uh, palielinājušās krīzes laikā. Teicu runāšu par to, vai valstī vajadzētu iejaukties un kā to vajadzētu darīt. Es domāju, ka varētu pietiekami droši teikt, ka uh, šī ekonomiskā analīze norāda, ka mums vēl trūkst zināšanu par to, kas darbojas vislabāk un kas nedarbojas tik labi. Tieši tāpēc ir grūti pateikt, ko mums vajadzētu darīt vai ko mums nevajadzētu darīt. Bet, e, protams, ka mums vajadzētu stāties pretī uh, tirgus problēmām un uh, tam, ka dažādi uzņēmumi bankrutē. Ko tad uh, politiķiem nevajadzētu darīt? Bieži vien krīzes laikā uh, ir vēme paturēt tirgū tādus uzņēmumus, kas nedarbojas labi, kam klājas grūti. Līdz ar to jauni uzņēmumi nevar ienākt tirgū, jo pastāv šī, uh, šīs, šīs likvidēšanas barjeras. Tāpat arī nevajadzētu nodrošināt protekcionismu MVU, nevajadzētu viņus pasargāt no tirgus disciplīnas. Uh, Tāpat arī nevajadzētu radīt sliekšņus uh, likumdošanā, uh, kas uh, rada problēmas MVU izaugsmē. Tāpat arī šādi ad hoc risinājumi, kas nav saistīti ar konkrētām MVU problēmām, neļaus atrisināt problēmas tirgū. Tagad, ko tad mums vajadzētu darīt? Pievērsīsimies nedaudz pozitīvākām tendencēm. Pirmkārt, vajadzētu, protams, atjaunot finanšu tirgus. Šī uh, Šis finanšu tirgus nodrošina kredītus, nodrošina eh, konkurences apstākļus un ļauj uzņemties ilgspējīgus riskus. Bet, protams, ņemot vērā, ka ap jau pirms krīzes mēs saskārāmies ar problēmām, eh, mēs redzējām, ka politiku ilgtermiņā ietekmē dažādi apstākļi. Tieši tāpēc ir vajadzīgi ietvera nosacījumi, kas nodrošinātu izaugsmi MVU. Šī ietvera nosacījuma galvenokārt nozīmē to, ka mums ir jānodrošina efektīvāka tirgus funkcionēšana, mums ir uh, vajadzīgi integrēti noteikumi, ir jāreformē bankrota likumdošana, ir jāintegrē kapitāla tirgi, tīpaši ir runa par uh, sākumu kapitālu. Uh, Tāpat arī ir jāuzlabo Eiropas intelektuā īpašuma tiesību sistēma un ir jāsamazina administratīvie šķēršļi. Es domāju, ka šīs ir pašas svarīgākās jomas, lai mēs varētu stāties pretī e, struktūras vājumam. Tā ir tāda kā vispārīga vispārīgi nosacījumi, kas nav saistīti ar MVU. Tāpat ir jādomā par tādu politiku, kas būtu saistīta tieši ar MVU. Mums ir vajadzīga tāda novatoriskam politikam, kas, politika, kas attiektos tieši uz MVU, kas ļautu MVU attīstīties. Taču šajā politikā noteikti vajadzētu ņemt vērā dažādas MVU apakšgrupas, jo katrai šai MVU apakšgrupai ir uh, dažādas problēmas un dažādas vajadzības, tieši tāpēc ir vajadzīgi atšķirīgi politikas instrumenti. Mm, ir jādomā, kur būs noderīgāks mikrofinansējums, kur vajadzētu nodrošināt mm, stimulus jauniem novatoriskiem uzņēmumiem. Mums ir daudz dažādu MVU, MVU kuriem ir vajadzīgi atšķirīgi politiski risinājumi. Mans eh, pēdējais punkts, kā tad radīt šādus novatoriskus risinājumus jauniem novatoriskiem uzņēmumiem. Es jau iepriekš runāju, cik svarīgi šie jaunie novatoriskie uzņēmumi ir izaugsmas procesā. Ir vajadzīgs jauni novatoriskie risinājumi šai uz MBO apakšgrupai, ņemot vērā, ka šie jaunie uh, novatoriskie uzņēmumi darbojas uh, efektīvu uzņēmumu pulkā, tad ir jānodrošina uh, vispārējā novatoriskuma un izaugsmes politika. Tieši tāpat ir vajadzīgi arī konkrēti politikas instrumenti, kas ļautu risināt problēmas, ar ko saskarās šie jaunie novatoriskie uzņēmumi. Es jau runāju, ka uh, finanšu šķēršļi šiem uzņēmumiem ir ļoti būtiski. Tieši tāpēc vajadzētu noņemt šos finanšu šķēršļus tieši šai MVU apakšgrupai. Uh, ir jānodrošina īpašas subsīdiju programmas, kas e, dotu kādu atalgojumu par to, ka šie uzņēmumi uz, uz, uzņemas tik augstu risku. E, Brēgela politikas pētījumā ir e, stāstīts par to, kā veicināt šādus jaunus novatoriskus uzņēmumus ar subsīdijām. Uh, Es uzskatu, ka e, šādas subsīdijas ir ļoti būtiskas. Tieši tāpat arī ir jādomā par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību šiem jaunajiem radikālajiem e, novatoriskiem uzņēmumiem. Kā jau tika norādīts, Man, diemžēl, nav laika pastāstīt par konkrētajām šīs programmas detaļām, tieši tāpēc pievērsīšos pēdējiem slaidam. Lielākā daļa no MVU izaugsmes politikas, protams, attiecas uz dalībvalstīm, bet, protams, ka arī Eiropas Savienības politikā ir lietas, ko varētu darīt. Vienotais tirgus šeit ir ļoti nozīmīgs, Tāpat arī jādomā par tirgus integrāciju, ir jādomā par dažādiem finanšu instrumentiem, kā subsidēt šādus uh, riskantus uzņēmumus. Uh, ir jādomā, kā risināt dažādu MVU tipu problēmas. Un, protams, ka Eiropas Savienība var arī kontrolēt tirgu un politiku, tā lai mēs varētu nodrošināt paraugu prakses, paraugu prakses izplatību. Paldies! Jā. Paldies! Nākamais runātājs. Liels paldies, priekšsēdētāji, liels paldies, ka šī grupa nodarbojas ar teikt konkrētiem jautājumiem, kas eh, ir saistīti ar krīzi. Esmu sagatavojis šo prezentāciju angliski, tāpēc runāšu angliski. Gribu runāt par šiem augstu novatoriskajiem uzņēmumiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi turpmākās izaugsmas procesiem, un ja par to runājam, tad, kad runājam par MBU politiku, tad 99, kaut cik procenti no MBU būs novatoriski. Un te es domāju par tādu pavisam normālu, parastu vienkārši inovā, inovāciju. Piemēram, tas attiec, nu, tas saistīts ar savu definīciju. Ir skaidrs ikvienam, ka MBU ir cietuši no krīzes. Sākot no apakšuzņēmējiem, autobūvas industrijā un, un tā tālāk. Tāpat laikā tā tas ir visos tautsēmniecības sektoros. Un bezdarba pieaugums arī ir ietekmējis tālāk privāto patēriņu, un tas savukārt ietekmē MVU darbu. Bet šodien gribu sniegt jums tādu visam īsu pārskatu par atsevišķām politikas jomām, kas ir saistīts ar Eiropas politiku. Kolēģi jau teica, ka lielākā daļa Eh, no problēmām ir saistīts tieši ar nacionālām reģionālām valdībām. Tie tieši tie līmeņi, kur tiek pieņemti lēmumi, bet, protams, arī Eiropas Savienībai kā tādai Eiropas komisija līmenī ir nozīmīga loma. Tātad vispirms piekļuva finansējumam, otrkārt šīs kopējās atkopšanās schēmas un valsts regulējums Finansējums vispirms. Protams, ka te ir daudz problēmu. MVU ir nepieciešams finansējums. Pirmais periods, kad bankām bija problēmas pārfinansēt MVU aizdevumus, bija kritisks, jo tirgu bija likviditāte, bet šie laiki ir beigušies. Un tagad vairāk problēmas ir saistīts ar to, ka kapitāls ir pieejams vai vajadzīgs kapitāls pieejams, lai varētu pagarināt kredītlīnijas. Mēs redzam, ka risku prēmijas samazinās, ne jau uz pirmskrīzes līmeņiem, bet tomēr apmēram tādiem līmeņiem, kādus redzējām 90. gados, bet lielākā problēma, ko vidējā termiņā sa sajutīsim attiecībā uz MVO finansējumu, ir tas, ka, ja tautsemniecība atgūs savu, savus tempus, tad būs grūtības finansēt izaugsmas procesu, jo mēs šobrīd redzam to, ka bankas arvien negribīgāki, ja varbūt tās nespēja, finansēt uh, riska kapitāla projektus, bet no, no inovācijas taču sāks tieši šādā veidā. Kredīt līdzekļi vairs nav tas piemērotākais finansējuma instruments, un tāpēc Mums tas ir jāņem vērā turpmākajās programmās, jādomā par to, kā, ko darīt, lai iz, attīstītu MVU finansējuma instruments, e, arī uzņemoties zinām risku. Un tas ir grūti, jo, lūk, ir vajadzīgs sākuma kapitāls un tā tālāk. Mēs zinām no tirgus analītiķiem, ka, ka privātie kapitāla fondi lai kādā fārumā tie arī nebūtu, nekad nevarēs e, piedāvāt nezinu cik lielus apmērus bez valsts atbalsta, un te ir vajadzīgs risinājums. Tālāk, protams, tirgus regulējums ir jāsakārto. Mēs varam atbalstīt un ir vajadzīgs atbalstīt stabilizēšanos tirgu. Bet e, e, vid, MVU finansējums nav tas galvenais risks, kas, kas radīja krīzi. Tātad, ja mēs gribam noteikt kapitāla pietiekamības prasības, tad mums jādomā par šiem uzņēmumiem un jāņem vērā, ka šobrīd krīze nav tajās valstīs, kur bija korporatīvo banku sistēmas funkcionējoši un tam līdzīgi. Šīs valstis rāda daudz labākus rezultātus nekā valsts, kur MVU finansējums bija lielā mērā atkarīgs tieši no lielajām komercbankām. Un šāda veida banku regulējumu nevajadzētu apdraudēt um, mazo uzņēmumu finansējums, MVU, tātad šos korporatīvos jautājumus. Neatkārtošu to, kas jau tika teikts, ko kolēģi jau teica. Otrs elements par šīm atgošanās, jeb ekonomikas atjaunošanas schēmām. Redzam, ka arvien vairāk valstis iz, izrāda nevēlēšanās iejaukties procesos tā, un atkāpties no šīm schēmām. Nu, mēs varam būt viensprāts, ka ir pāragri atteikties no šīm schēmām, bet uzņēmiem būtu ļoti svarīgi zināt, kā notiks šī atkāpšanās, atteikšanās no šīm schēmēm turpmākajos gados, lai tie varētu uz to sagatavoties. Uh, un MVU nav pieņemami redzēt, ka lielākie, piemēram, nacionāla mēroga uzņēmumi joprojām saņem līdzekļus, lai aizsargātu savas iepriekšējās vecās struktūras. Esam saņēmuši Nerams Kupsis ļoti interesantus pētījumus, kas liecina, ka jau ilgāk būs krīze, Un jo vairāk līdzekļu tiks tērēt uz vecajām struktūrām, jo mazāks potenciāls izaugsmas, izaugsmas potenciāls iespējams nākotnē. Tāpēc šī pie, iespējami līdzekļi, pieejamie līdzekļi jāizmanto nākotnē, jādod vairāk šiem mazajiem uzņēmiem, vairāk jāstimulē privi, privātās investīcijas. Un visbeidzot, valsts sektors. Tātad 2020. gada stratēģija, kad pirmoreiz dzirdējām priekšlikums no Eiropas komisijas, mēs bijām ļoti pārsteigti, mēs bijām šokēti. Atzāls dokuments nevienā pašā teikumā nepieminēja problēmu, kas no vienas puses saistīta ar kvalitāti un kapacitāti no regulēt, regulētāju puses, likuma pieņēmēju puses. Uh, Jo mēs taču zinām, ka tirgus ir atkarīgs no labas regulējošās struktūras. Un ja mums ir regulātori, nav regulātori, kas ir objektīvi un spēcīgi, kas spēj īstenot regulējumu, tad radīsies problēmas tieši tādas, kā tās ir šobrīd. Tas attiec uz visiem sektoriem - transporta sektoru, enerģētikas sektoru, neviens no šiem sektoriem nedarbojas. Un otrs aspekts ir tas, eh, kas attiec uz sabiedriskiem pakalpojumiem. Nodokļu maksātāji Un tos, te, tie, protams, ir mazie video uzņēmājumi un to darbinieki, arvien mazāk būs gatavi pieņemt to, ka viņi maksā nodokļus, bet šī nauda netiek efektīvi tērēta. Tā nav gana mērtiecīgi tālāk izmantot un tam līdzīgi. Ir valsts, kur ir augstāks nodokļu līmenis, kur šis pieņemša, pie, atzīšanas līmenis, respektīvi gatavīgi maksāt augstos līmeņus, ir ļoti adekvāti, jo viņi redz, ka šie līdzekļi pēc tam tiek adekvāti izmantot. Es negribu teikt pieminēt nevienu, nevienu valstu vārdā, bet tā tas ir un globalizācija, šī novecojušī sabiedrība un ekonomikas krīze ir apstākļi, kas jau vairāk uzsver, cik svarīgs ir publiskā valsts sektora budžets, un sabiedrība nekad nebūs ar mieru pieņemt eh, ka valsts finansējums tiek lūk tērēts šādā veidā, ja viņi redzēs, ka tas ir neefektīvi. Ir taisnība tieši tā, kā teica viens no runātājs, tā tad uh, sākumā mazas idejas un pēc tam liela principi. Nu, tad, tad tie ir principi, kas ir jāatbalsta. Tas attiec uz konsultācijām, uh, tika arī apspriests nolīgums šai, saist, šai saistībā, bet, tā, bet paredzēts. Tātad laiks šķiet ir beidzies. Tātad, ja vēlaties vairāk lasīt kaut ko par kādu no tām jomām, ko šeit pieminē, tad šajos slaidos esmu iekļāvis arī saikni, apmēram uz 20 lapušu dokumentu, kur tiek runāts par uh, pērniecības un izstrādes politiku turpmākajos piecos gados, un tur jūs varat iegūt papildus informāciju. Paldies! Paldies Helmāra kungam tālāk, eh, dosim tālāk vārdu nākamajam runātājam. Φανταστείτε να έπρεπε να διαμορφώσετε μια πολιτική όσον αφορά την απασχόληση και να μην μπορούσατε. Piemēram, jums tagad vajadzētu gatavot nodarbinātības politiku, un pēc trīs gadiem mēs īsti nezināsim, cik tad darba vieta varēs, tikt, eh, varēs radīt. Uh, Tieši tāda situācija pašlaik uh, ir uh, MPU vidū. Tas arī rada visvairāk problēmu. Proti mums ir, uh, mums pietrūkst informācijas. Dažās valstīs, protams, ir statistikas dati, bet citās valstīs šāda statistikas dati nav vispār. Jebkurā gadījumā ir noticis tas, kuram, kam vajadzēja notikt. Protams, būtu svarīgi, lai būtu pietiekami daudz datu, lai mēs varētu apkopot datus. Ja runa par sociālo aizsardzību šiem MVU, tad eh, daudzās dalību valstīs tika pieņemts eh, ka ir jānodrošina šī sociālā aizsardzība. Tas ir jādara darba devējiem, lai uh, darba zaudēšanas gadījumā uh, cilvēks ne, nepazaudētu pilnīgi visas garantijas. Taču MVU uzņēmumos dažkārt ir uh, sarežģīti eh, šādas lietas nodrošināt. Es nevēlētos šeit eh, kādam kaut ko pārmest, bet. Ja kaut kas tiek sagrauts, tad, protams, ir kaut kas jārada jauns tā vietā. Mums ir jānodrošina tāda sociālā aizsardzība, kas arī pārmaiņu gadījumos varētu nodrošināt pietiekamas garantijas. E, ir arī vienģimeņu uzņēmumi, ir arī pašnodarbinātās personas. Mums ir jānodrošina tāda sistēma, kas arī šīm personām varētu palīdzēt, jo pašlaik uh, sistēma nav pietiekoši laba. Ir jānodrošina arī uzņēmumu uh, apvienību darbība, tā lai tās varētu sniegt vajadzīgo palīdzību savas nodzeres uzņēmumiem. Uh, bieži vien uh, uzņēmumiem ir vajadzīga valsts palīdzība. Tas skan varbūt nedaudz provocējoši, taču man šķiet, ka tieši krīzes laikos MVU vajadzētu pārdomāt eh, ne tikai par savu konkurētspēju, bet arī par solidaritāti. Ja ekonomikā ir ļoti daudz MVU, tad, protams, ka krīze vismagāk skars tieši MVU. Es domāju, ka to jau varēja paredzēt iepriekš. Tās problēmas, ar ko tagad saskaras MVU, protams, ir galvenokārt finansēšanas problēmas, tad pieeja finansējumam. Taču tā nebūtu nav vienīgā problēma. Kā jau tika minēts, Pavisam nesen tika veikts pētījums par krīzi un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un tur tika minēts, ka eh, š, pavisam mazie uzņēmumi saskaras ar dubultu šoku. Pirmām kārtām tas ir tad finansējums, un otrām kārtām eh, trūks pieprasījuma pēc šo uzņēmumu radītajiem produktiem. Taču pats interesantākais ir tas, ka šī pieprasījuma uh, samazināšanās eh, bija lielākā problēma jau pirms krīzes. 2007. gadā tika veikta Eirobarometra aptauja, un 17 eh, tūkstoši uzņēmēju eh, tika aptaujāta visā Eiropas Savienībā. Šie uzņēmēji norādīja, ka piekļuva finansējumam ir tikai sestā lielākā problēma. Apmēram 20% no uzņēmējiem no tā cieta, taču 56% uzņēmēji norādīja, ka pircēju pirktspēja ir samazinājusies. Tāpat arī vajadzētu piezīmēt, ka arī lielākos uzņēmumos, kuros ir vairāk nekā 50 nodarbināto, e, šie uzņēmumi saskarās e, mazāk ar šādu veidu problēmām, proti, ka pieprasījums būtu samazinājies. Bet e, iespējas, noiet iespējas precēm nav pietiekami lielas šis noieta tirgus nav pietiekami liels šiem uzņēmumiem. Es domāju, ka mums vajadzētu ņemt vērā visas šīs svarīgākās pazīmes, kas ir būtiskas mūsu ekonomikas politikai. Man šķiet, ka Eiropas parlaments pēdējā laikā jau vairāk kārt ir uzsvēris, ka ekonomikas un uh, valūtas politika ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībā. Šeit nav runa tikai par inflācijas kontroli, kas, protams, ir ļoti būtiska. Bezdarbs pašlaik ir sasniedzis 10%. Man šķiet, ka inflācijas problēma bieži vien tiek pārvērtēta. Mums vajadzētu rūpēties arī par citiem punktiem. Taču es vēlētos izteikt priekšlikumu par eh, šādiem politiskiem instrumentiem. Pirmkārtām, būtu labi, ja mēs eh, varētu padomāt par Eiropas eh, valsts obligācijām, lai mēs varētu atbalstīt MVU. Tāpat mums vajadzētu domāt arī par Eiropas eh, Savienības budžeta palielināšanu šajās pozīcijās. Lielas paldies runātājiem. Tagad pievērsīsimies jautājumu sadaļai. Sākšu ar konservatīvajiem. Bensena kungs pieteicās un arī Otmars. Tad divi kolēģi varēs uzdot jautājumus. Jā, priekšsēdētāji. Es būtu ļoti priecīgs, ja uh, tautas partija sauktu par kristīgiem demokrātiem. Parasti tiek pieminēts tikai pirmais šīs politiskās grupas, pirmā šī politiskās grupas nosaukuma daļa. Mans pirmais jautājums. Kāds potenciāls ir pakalpojums sniegšanas brīvībai? Galu galā pakalpojumu nozara Eiropas Savienībā ir viena no uh, tām nozarēm, kas e, attīstas visātrāk? Vai ar pakalpojumu direktīvu pietiek? Vai ir redzamas kādas blokādes, un vai šī direktīva tiek pietiekami labi īstenota? Mans otrs jautājums. Mēs visi runājam par novatoriskumu. Kā jūs e, izvērtējat e, šo novatoriskumu no zinātnes aspekta? vai mums vajadzētu domāt par to, kā tad, kas tad īsti ir novatorisks no eh, zinātnes dom, pēc zinātnes domām. Mums ir jādomā arī par eh, līmeņu noteikšanu. Kas Eiropas Savienībā atbilst jūsu ideāliem, ja ir runa par finansējumu, par investīcijām, par uh, paplašināšanos, ja ir runa par nodarbinātību un uh, nodarbinātības izaugsmi, kur tad ir šis līmeņu katalogs? Varbūt mums tāpat kā pie banku paketes un pie nodarbinātības veicināšanas, varbūt mums vajadzētu nodrošināt arī MVU paketi. Varbūt vajadzētu samazināt valsts subsīdijas un nodrošināt citus stimulus. Uh, Tie būtu tādi četri jautājumi, un es gribētu uzdot to visiem ekspertiem, lai atbild tas, kurš uh, vislabāk pārzina šos jautājumus, arī atbild. Šķiet, ka pirmais būs uh, jāatbild uh, Umerkungam, pēc tam otrais šķiet būs uh, Veglers kundzei, pēc tam varbūt trešais uh, mūsu jauniem kolēģiem no Kembridžas, un par ceturto tad izņemsim vēlāk. Varbūt tad došu vārdu Homera kungam. Pakāpojuma direktīva. Šķiet, ka līdz gada beigām tai vajadzētu būt pietiekami īstenotāji. Mēs zinām, ka ne visas eh, dalībvalstis ir paveikušas visu, kas tām ir jādara. Bet eh, pašlaik ir diezgan sarežģīti pateikt, kas tad īsti funkcionē un kas nefunkcionē. Mums vēl nav pietiekami daudz uh, praktiskas informācijas. Ja runa par uh, pakāpojumu piedāvātājiem ārzemēs un tā tālāk. Jo iepriekš diskusijās, eh, tīpaši runājot par Franciju, mēs eh, dzirdējām, ka no dalību valstu puses eh, tiek uzskatīts, ka pakāpojuma brīvība ietver arī zināmas draudus. Šeit nav runa tikai par globalizāciju, par darbību Eiropas Savienības līmenī. Mēs galu galā šeit runājam arī par kvalifikāciju standartiem, par līmeņu noteikšanu. Es īsti nezinu, vai ir uh, paveikts pietiekami daudz. Es domāju, ka mēs esam rīkojušies pietiekami labi, ņemot vērā, ka mums ir tikai trīs gadu pieredze, bet iespējams ir arī tādas jomas, kur mūsu uh, ieguldītais nav pietiekami augsts. Novatoriskums. Jā, runājot par to, kā tad izmērīt šīs lietas. Uh, Um, tiešām ir dažādi inovāciju veidi, kas ir svarīgi izaugsmai, un tāpēc ir jāatšķir šie dažādie inovāciju tipi, kurām pieder dažādas kompānijas, un es arī piekrītu kolēģim, ļoti daudz inovācijas varbūt nav tik ļoti dramatiskas, nav tik kardinālas, bet uh, tās tik un tā ir inovācijas, bet tas tomēr ir cits inova, inovācija veids. Tā kā tad, kad mēs mēģinam viņus kaut kā saranžēt, mums ir jāatzīst, ka ir dažādi tipi inovācijas un faktiski jāskatās arī, kā tās ir saistītas savā starpā. Un tādēļ ir svarīgi, lai mums šeit būtu tāds noteikts mm, atskaits, lai mums būtu noteikts atskaits punkts, lai mēs varētu izvērtēt, kur tad kura būtu pieskaitām Eiropas Savienībā, lai mēs varētu varētu to izmērīt. Nu, kas attiec uz ideālu politiku, vai mums ir kādas liecības par to, kas darbojas, kas nē? Es uh, strādāju pie kāda ziņojuma, kur tieši es pievēršu šim jautājumam. Mēs esam daudz padarījuši, bet, man liekas, nepietiekoši. Mēs instrumentus neesam pietiekoši izvērtējuši. Un tomēr ir virkne piemēru, uh, Eh, kur jau ir šis tas izvērtēts un tomēr var spriest, kas tad darbojas, kas nē. Un man liekas, eh, ir ļoti svarīgi, lai pareizi izvirzītu mērķus un risinātu eh, problēmas, kas patiešām kavē uzņēmumiem piekļūt finansējumam. Vai vēlties ko piebilst? Ja runa par administrēšanas vienkāršošanu, es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs priekšlikums. Šī vienas pieturas aģentūra uh, ir ļoti būtiska uzņēmējam. Pieredze jau ir rādījusi, ka tad, kad uh, dažādi pakalpojumi, šeit runājam par biokrātiskiem pakalpojumiem, tiek uh, apkopoti, uh, te ir pilnīgi vienalga, par kādu uzņēmējdarbības veidu mēs runājam, tad eh, šī vienkāršošana ir devusi tikai labus rezultātus. Ja runa par investīcijām, tad ir pilnīgi skaidrs, ka eh, valstīm Eiropā uh, eh, noder dažādas lietas. Taču uh, galvenajai tendencijai vajadzētu būt tādai, ka vajadzētu mēģināt stimulēt MVU, lai kapitāls tiktu izmantots intensīvāk ir gal galā ir izjūtams spiediens uz algām un arī uh, citās jomās. Ja runa par finansēšanu, es domāju, ka mums vajadzētu papētīt uh, tādas lietas, kas uh, vēl nav tik uh, dziļi izpētītas. Piemēram, 15% no uzņēmumiem uh, Grieķijā ne, neņem aizdevumus bankās, bet cenšas šo kapitālu iegūt kādos citos veidos. Tad vai ne nu viņi izmantos savu paši savu kapitālu vai tā tālāk, bet tādos gadījumos vajadzētu nodrošināt nodokļu atvieglojumus. Bensen, Bensen kungs un pēc tam Pērvanš. Paldies, priekšsēdētāji! Uzklausīšanas pirmajā gaļā, da, daļā mēs runājām par to, kā krīze ietekmē MVU un tagad mēs mēģinam rast risinājumus. Tieši tam pievērsās trīs runātāji šajā pēcpusdienā. Es domāju, ka galvenais secinājums ir finansējuma problēmas mūsu e, MVU un faktiski jūs dzirdējat, kāda ir šī situācija, ka nevienmēr no, uzņē, no uzņēmumiem tiek pieprasīts maksāt nodokļus pēc tam, kad viņi ir pārdevuši savu pakalpojumu saņemusi, saņēmuši sāmaksu. Mums ap citu novēloto maksājumu direktīva Eiropas Savienībā, un tur ir izklāstītas prasības, kādas tiek izvirzītas. Uh, Mm, maksājumu kārtošanai, eh, norēķiniem par pakalpo, saņemtiem pakalpojumiem precēm. Un ir diezgan eh, stingri noteikumi par to, kas eh, tiek piemērots mm, vēliem maksātājiem. Un e, šeit ļoti bieži mēs redzam situāciju, ka ne tik daudz valsts uzņēmumu grēko, bet lielās korporācijas, kas būtībā slēdz apakšu uzņēmumu līgumus un, e, tā teikt, izbrauc uz mazo uzņēmumu muguras. Pērāņš kundze. Jā, paldies, man liekas. Ir svarīgi, ko Joannidis kungs sacīja m, mm, sakarā ar Spānijas prezidentūras vēlmi uh, uzsākt debatas par šo jautājumu. Mēs skatīsimies, kā tas attīstīsies un vai tas, ko Spāņi centīsies uh, atrisināt savas valsts līmenī, vai tas kaut kādā veidā mm, atspogļosies arī Eiropas līmenī. Uh, Un e, mēs redzam, ka mazie uzņēmumi tiešām ir ļoti ievainojami arī attiecībā uz saviem uh, uzņēmumu aktīviem. Un šeit mums ir jārunā un jāmēģina rast uh, Eiropas līmeņa risinājumu. Es domāju, ka viss piekritīs, ka nākotnē mums ir vajadzīgi kreatīvi MVU, kas gatavo uzņemties riskus un tā tālāk. Bet mums ir ļoti skaidri jāpasaka, ka mēs nākam, nākotnē uh, esam gatavi nodrošināt uh, tādu ilgstošu apmācības uh, ciklu. Jo gal galā uzņēmējiem ir pilnīgs tiesības nākt pie mums un teikt, jā, nu, jūs te mums uzliekat visādas pien, jaunas pienākumus un uzdevumus, bet patiesībā nenodrošinat apmācību tam, kā to darīt. Nu, kā tad lūk ar šiem e, tīkliem, Eh, kas var ļautu uzņēmiem būt elastīgākiem, sadarboties elastīgāk. Jo mums ir vajadzīgi tādu uzņēmumu, kas nākotnē spēs izdzīvot šajā tirgu un tik galā ar pārmaiņām, kas attiec uz finansējumu. Vai jūs zinat, kas būtu labojums? Konkrēti, kas būtu labojums? Tad, kad mēs mēs pieņēmām Bāzeli 2 dokumentu, tad viens no nosacījumi attiecās uz bankām un prasību, ka tām ir jāpamato, kādēļ tās ir atteikušas piešķirt aizdevumu. Vai jūs domājat, ka mums ir jāpaskatās, kas notiek šajā jomā, un varbūt, ka šeit kaut kas būtu jālabo? Uh, Vai jūs prāt, tas eh, varētu pasliktināt kaut kādā veidā eh, pieeju finansējumam? Tātad es tieši domāju par Bāzēlu 2, un varbūt mums šeit vajadzētu pārskatīt vienu vai otru punktu. Mm. Runāt par atbildēm, uz nu, šiem jautājumiem nav eh, viegli atbildēt šie jautājumi ir sarežģīti, un svarīgākais punkts, ko es gribēju minēt, training, being at networks. I think we really have to. Runājot par visiem šiem tīkliem un tā tālāk. Some SMEs may have different needs in terms of finance, training, as well as the. Mazie un vidēji uzņēmumi ir ļoti atšķirīgi un jāstāsta. Dažiem vajag jaunu apmācību, citiem finansējumu, citiem vēl kaut ko tā kā. Mēs jau varam runāt par kaut kādu vidējo MBU, kam kaut kas ir vajadzīgs, bet ir jādiferencē šie MVU, jo šīs vajadzības ir ļoti dažādas atšķirībā uz tīkliem, izglītošanos, finansējumu, pieejamību un tā tālāk. Lūk, šīs te atšķirības ir jāņem vērā un īpaši finansējumu jomā. Uh, jo ir ļoti svarīgi, eh, dažiem uzņēmumiem svarīgāk ir regulārie eh, kredīti, citiem eh, sākuma kapitāls, citiem riska kapitāls un tā tālāk. Un tad ir jautājums par to, ko mēs varam darīt Eiropas līmenī. Un šīm jaunajām inovatīvām kompānijām ir, tas ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam veidot tādu sākuma kapitāla tirgu, uh, kas var finansēt šo projektu sākumu posmu, kas ir visriskākais, tas mums ir jādara Eiropas līmenī. To nevar varbūt darīt pārāk tādā šaurā vietējā līmenī. Tas tiešām būtu, tas būtu tas gadījums, kad vajadzētu darīt Eiropas līmenī. Runāt par vēlajiem norēķiniem. Es domāju, ka uh, Uh, Šeit, es domāju, arī privātu uzņēmumiem ir jābūt tādā pašā situācijā kā valsts uzņēmumiem. Jo viņi tāpat mēdz būt lieli klienti un viņiem ir jāmaksā. Bet padomē, tad, kad ir debatas par šiem jautājumiem, jūs redzat, kas notiek. Un tad, kad tiek kritizēts valsts sektors, tad diez vai uh, saruna rezultāti mums daudz ko palīdzēs. Uh, un uh, valsts uzņēmumu maksājumu privātu kompānijā. In, in other... Dažādās jomās, uh, un daudz, kas tiek, piemēram, attiecinās arī uz mājasēmniecībām, ka tām arī jāmaksā savu rēķinu laikā. Kas attiec uz apmācībām, tad MVU ir um, specifiskā situācijā. Un, ja uzņēmums ir mazs, viņi nevar atļauties kādu sūtīt ilgāku laiku uz mācībām, un, eh, ja arī viņš kādu apmāca, viņam ir jāmaksā viņam pietiekoši liela alga, jo citādi e, eh, konkurence viņu atņems. Un, ja tiek izveidot īpaša eh, vienota apmācības sistēma valstī, uh, E, visam MVU sektoram, tad tas darbojas daudz labāk. Ja to organizē sociālie partneri, tirzniecības palātas vai tam līdzīgas uh, organizācijas, tad uh, situācija ir labāka un arī tirgus attīstās veiksmīgāk. Kas attiec uz finansējumu? Man liekas, tas, ko jūs teicāt, nu it kā spiež bankas piešķirt finansējumu MVU. Uh, Nu, bankai tomēr arī ir jābūt izvēlē, vai banka vēlas šo te klientu apkalpot vai nē. Mm, tā arī ir sava veida pieeja. Un kāpēc mēs tik ļoti uh, esam atkarīgi no aizdevumiem? Tas ir tāpēc, ka nacionālās nodokļu sistēmas spiež uzņēmums aizņemties, lai varētu maksāt šos te nodokļus Man liekas, ka mums ir jāapskata nacionālas nodokļu sistēmas, pretējā gadījumā mēs nekad šo situāciju neatrisināsim. Pavisam īsa piezīme. Šeit ir runa arī par kādu problēmu, ja runa par uzņēmumu tīklu izveidošanu. Man šķiet, ka tas varbūt nesniedz mums atbildi, taču jebkurā gadījumā, ja runa par novatoriskiem pētniecības centriem, tieši šeit varētu spēlēt ļoti nozīmīgu lomu. Tā būtu tāda kā, tas būtu tāds kā administratīvs punkts, kas uh, atbalstītu šos uzņēmumus, kas izveidot attīstības plānu un tā tālāk. Šāda vienība būtu ļoti būtiska, tādējādi e, šie uzņēmumi um, varētu izveidot tādu kā tīklu, un nu tas būtu vertikāls vai horizontāls tīkls. Es domāju, ka šeit pietiekami daudz argumentu šādu tīklu veidošanai. Tas nozīmē, ka mēs varētu noslēgt savu jautājumu kārtu, vēl divi jautājumu uzdevēji varēs uzdot jautājumus. Vispirms Anna Jensena. Paldies. E, šeit ir runa par idejas izmantošanu. Es vēlējos nedaudz atgriezties pie tā, ko teica ar kādu runātā pirms manis, proti par e, kapitāla prasībām un e, banku regulēšanu un noteikumiem, un kā Eiropas Savienība šeit varētu darboties. Es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad bankai ir jāsagatavo bilance, tad būtu daudz vienkāršāk, ja šeit būtu iesaistīti tieši mazie un vidēji uzņēmumi, nevis lielie. Šajā priekšlikumā, kas ir sagatavots, vai patiešām ir tā, ka ar šo priekšlikumu mēs kaitēsim mazajiem un vidējiem uzņēmumiem? Šis priekšlikums, ko ir izvirzījis Obama saistībā ar bankām, Vai patiešām ir tā, ka mēs ar to kaitēsim mazajiem un vidējiem uzņēmumiem? Mēs jau runājām par sākumu kapitālu, Mēs runājām par kapitāla struktūru mazos un vidējos uzņēmumos, tika runāts par eiro obligācijām un uh, citiem līdzekļiem. Ko tad Eiropas Savienībai vajadzētu darīt? Tika runāts par pētniecības ietvaru programmu. Vai mums būtu vajadzīgs Eiropas investīcijas fonds, vai varbūt mums vajadzētu veicināt Eiropas investīciju bankas darbību? Vai pastāv šāds iespējas? Jā, es teicos mazliet priekšā laikam. Turpināt šo ideju par tīkla stiprināšanu MVU. Vai Eiropas Savienībai varbūt vajadzētu izveidot tādu visaptvarošāku pieeju, koncepciju, piemēram, finansējot biznesa inkubātoru, tādus kā klasterus, kā grupējumus, definējot, piemēram, kaut kādus grupējumus uh, Eiropas Savienības ietvaros, nodrošinot viņiem mentoringu, tātad padomus, konsultatīvīs, finansiālo pa, padomus un tam līdzīgi, izvērtējot arī to pieredzi un prasmes, kas pieejams citās jomās. Domāju, nu, ja pievēršamies novatoriskajiem uzņēmumiem un uzskatām, ka viņi ir tie, kas izvedīs mūs no krīzes, un tā tas pilnīgi noteikti tiek paredzēts 2020. gada stratēģijā, tad tādā gadījumā jāsaka, ka tādas stratēģijas būs arī Ķīna, ASV un citur. Tātad man jautājums ir tāds, varbūt vajadzētu izveidot formālu struktūru, kuras ietvaros mēs šiem uzņēmumu klasteriem un grupējumiem ļautu vienam otru, viens otram palīdzēt, dalīties pieredzē un darīt to, nu, tieši šādās augstvariskās jomās. Paldies! Nu, un tagad īsa atbilde kas attiec uz kapitāla pietiekamības prasību Neviens īsti nezina, ko detalizēti nozīmē šis priekšlikums, bet galvenās problēma jodims, joms pirmām kārtām ir tas, ka principā mēs neesam uzkrājumiem, finanšu uzkrājumiem. Ja mēs, jo mēs zinām, ka, piemēram, atsevišķos gadījumos tas varbūt būs mazliet dārgāk MVU, bet, nu, recesijas gadījumā tas nāktu par labu viņiem. Otrām kārtām, ja vēlamies, lai ir kapitāls, šīs pirmās e, pakāpes kapitāls, ja vēlamies, tad tādā gadījumā mums jāpieprasa, lai šis pirmās pakāpes pakāpes vispār bilancē netiek uzrādīts. Savukārt, ja runājam par augstākām kapitāla pietiekamības prasībām attiecībās konkrētām produktu jomām, jo tāpēc, ka iepriekš regulējuma atsevišķās valstīs, piemēram, tika pieļauta augsta riska um, pakalpojumi kapitāls kaut kādiem konkrētiem produktiem, tātad, ja mēs palielināsim dota, tad varbūt tas dos ieguldījumu stabilizācijā. Nav nekādas jēgas palielināt kapitāla pietiekamības prasības aizdevumiem MVU, tas var radīt tikai papildus problēmas. Tās ir tās trīs galvenās eh, jomas, trīs galvenie virzieni, kam mēs sekojam un kas, es domāju, varētu palīdzēt noregulēt šo situāciju. Vēglers kundzei, tātad ko darīt Eiropas Savienības līmenī, kāda veida programmas, iesa, kāda veida programmās iesaistīt Eiropas Investīciju banku. Nu, šķiet, ka šobrīd Eiropas Savienības līmenī pietrūkst šī skatīšanās vairāk uz ārpus pētniecību, tieši uz novatorismu un tirgu šai ziņā. Lielākā programmas, lielākā daļa programmas balstās uz lieliem tūkliem, tīkliem MVU, bet eh, MVU un jaunie uzņēmumi nav šeit tie galvenie spēlētāji. Un, ja runājam par novatorismu projektiem, tad šāda veida milzīgi tīkli nemaz nav tas efektīvākais instruments. Un tāpēc es gribētu teikt, ka mums ir vajadzīgi vairāk instrumentu, lai pievērstos tieši inovācijām. Uh, kas nebūtu vienmēr nav saistīta ar tīklu veidošanu, bet drīzāk tas var būt saistīts arī ar konkrētiem individuāliem mazu uzņēmumu projektiem. Jautājums, kāpēc to darīt Eiropas Savienības līmenī? Nu, domāju, ka tāpēc, ka tie ir tādi ar argumenti kā RCI, un Eiropas Savienības līmenī ir, ir arī uzņēmumi, kas veic šos apjomietaupījumus. Un šādos gadījumos certifikācijas eh, procesam var būt būtiska nozīme, un tad, kad viņi, piemēram, dod šo privāto finanšu tirgu, viņi meklē finansējumu savam projekta, projektam, ir vajadzīgs kaut kas tās aptvērums, kas ir arī paredzēts šādiem projektiem, finansējums šādiem projektiem. Vai mums vajadzētu finansēt klasterus, grupējumus? Es domāju, ka sākotnējās fāzēs posmos jā, jo, ja tirgus ir sabrucis, tad mums ir jāļauj uzņēmumiem tuvināties, lai viņi var tāds grupējums veidot, bet mums jābūt ļoti uzmanīgi izstrādājot šādas politikas, jo te ir tādas sviras, kas savukārt jāplēž vaļā, tikko ir pieejams finans, privāts finansējums. Tātad tas jā, tie jāveido tādā atvērtā veidā un tikko ir iespējams iesaistīt šeit privātos spēkus investors, tā tas tie tūlīt ir jāatbrīvo no šāda veida atbalstiem un tam līdzīgi. Tad, tad jā, tāda atklāta pie, atver pie. Paldies, un tad noslēgumā. Ka uh, vajadzētu beigās šeit uh, izteikt kādu piezīmi, tā ir varbūt tāda vārdu spēle, ko ir grūti iztulkot, bet ja ir runa par pieju MVU, tad mums, es domāju, ir nedaudz jāmaina pieeja, kā mēs par to domājam. Mums jāmaina nedaudz mentalitāte. Vācijā bieži vien tiek teicis, ja kāds liels uzņēmums eh, saskaras ar grūtībām, tad eh, ir jāiesaista eh, Vācijas federatīvais ērglis. Ja kāds mazs uzņēmums cieši no problēmām, tad ir jāiesaista bankrota maitulīja. Nu, es domāju, ka tas mums daudz ko varbūt arī pastāsta. Protams, mums ir daudz jāstrādā, mēs esam dzirdējuši daudz labas idejas. Uh, Liels paldies abiem diskusiju paneļiem, liels paldies par jūsu runām, liels paldies par uzdotajiem jautājumiem un ka jau mēs vēlreiz kādreiz tiksimies. Mēs tiekamies jau nākamā nedēļa, mēs tiekamies Strasbūrā 11. datumā pulkstens 9. Mums ir jādiskutē par diviem tematiskiem dokumentiem.